Labrīt, godātie kolēģi, sākam sanāksmi. Es ļoti atvainojos prezidiju vārdā. Priekšādā tās nevarēja būt klāt šodien. Jūs jau redzat, jūs priekšā ir dienas kārtības projekts, darba kārtības projekts. Šorīt no rīta ķersimies klāt pie otrreizējas apspriešanas attiecībā uz rezolūciju par Islandi. Diskusijas būs apmēram par 20 iesniegtajiem grozījumiem. Un, grozī, un, un ziņojuma referents ir Dans Preda. Predes kungs. Lūk, jūs esat šeit, lieliski, jums tad arī dodu vārdu. Paldies priekšsādātāji! Runāšu savā valodā, rumāņu valodā. E Kopš iepriekšējās diskusijas, kas mums notika šeit komitejā par šo pašu ziņojumu, tas bija 10. februārī, ir notikušas divas svarīgas lietas um, attiecībā uz Islandi. Pirmām kārtām Islandas prezidents pieņēma lēmumu virzīt uz priekšu aizsēju uh, vienošanos nodot to referendumam. Šis referendums notiks 9. aprīlī. Un ņemot vērā šo situāciju, esmu iesniedzis mutisku grozījumu desmitajā punktā tekstam, ko apspriedam februārī, un to arī jums tūlīt nolasīšu. Ņem vērā vairāk, vairākumu lēmumu, ar kuru parlaments 17. februārī pieņēma lēmumu nodot šo jautājumu referendumu un cer uz um, labvēlīgu pārkāpumu procedūras noslēgšanos, kas tika aiz, aizsākt 2010. gadā un ko uzsāka Eiropas brīvās cirniecības uh, vienība uzraudzības iestāde attiecībā pret izslēdzu vanlību. Lūk, citāta beigas. Domāju, ka svarīgi atgādināt, ka sabiedrības aptauja, domas aptauja liecina, ka Islandē vairākums šorīt atbalsta šo jauno vienošanos. Lielākā daļa islandiešu balsotu par šo vienošanos 9. aprīlī. Otrs svarīgais notikums attiecībā uz Islandi ir septītā saruna rauda nespēja nonākt pie panākumiem sarunās starp Eiropas Savienības, no Norvēģiju, Fēru salām un Islandi attiecībā uz kopēju makreļu resursu pārvaldību. Esmu arī šeit iesniedzis motisku grozījumu, lūk, arī to nolasīšu. Atbalsta pieeja saskaņā ar kuru kopēju pārvaldību attiecībā šiem zivu refers, eh, resursiem jāturpina ņemot vērā pa, pašreizējās sarunas ar mērķi panākt ilgtspējīgu kvotu sadalījuma sistēmu. Noslē, nu, citāta beigas. Kas attiecas uz kolēģi iesniegtajiem grozījumiem, var teikt vienu lielāko daļu no tiem atbalstu, jo, manuprāt, tie šo tekstu padara vēl labāku, tie ir labi ierosinājumi. Un tomēr ir arī pāris grozījumi, kurus, diemžēl, nevar pieņemt. Ļaujiet man paskaidrot, kāpēc. Pirmkārt, pirmais grozījums, ko iesniedz, iesniedz e, Taranda kungs un Sargentīnī kundze, un te tiek runāts par Islandas moderno plašsaziņas līdzekļu iniciatīvu. Es domāju, ka šī iniciatīva nav tiešā veidā saistīta ar iestāšanās sarunām, kas šobrīd norisinās. Un otrā šī pirmā grozījuma daļa atsaucas uz iekšējo situāciju Eiropā. Es arī nedomāju, ka tas ir īpaši būtiski šajā, šīs Islandes rezolūcijas kontekstā. Otrais grozījums, tāpat to iesniedz Devas kungs. Arī šajā gadījumā es nedomāju, ka ir, vai, ir jebkāds pamatojums, kāpēc mums vajadzētu baidīties par to, ka islandieši būtu sasteiguši izmeklēšanu attiecībā uz aizsēju pasākumu. Es domāju, ka islandieši pietiekami daudz ilgu laiku vēl deva iz, izmeklēšanas komitejai, lai tā paveiktu savu darbu, un attiecīgi sagatavotais ziņojums bija ļoti detalizēts visapdarošs ziņojums par finanšu un banku krīzi, kas satricināja Islandi 2008. gadā. No otras puses, protams, vēlos jums atgādināt, ka šobrīd izmeklēšana, kas tiek īstenot attiecībos bijušo premjerministra darbību, uh, Um, nu, risinās, um, va, va, iet uz priekšu atbilstīgā te, tempā. Kas attiec uz desmito grozījumu savukārt, šīs grozījums runā par Eiropas zivsaimniecības fondu. Domāju, ka šajā gadījumā ir pārāk pāragri runāt par šo jautājumu, ņemot vērā, ka mēs joprojām esam tikai skrīninga posmā attiecībā uz sarunām, un šī saruna sadaļa par zivsaimniecību pat vēl nav atvērta. Līdz ar to jāsaka, šobrīd mēs nevaram paust atbalstu idejai e, par Islandes izslēgšanu no šīs e, akī komunitēra daļas. Es domāju, tas ir pāragri. Un visbeidzot, nevaru pieņemt arī vairākus grozījumus, kuros tiek lūgts daļai vai pilnībā smītru, svītrot atsauci uz sabiedrības domas viedokli Islandē un Eiropas Savienībā attiecībā uz Islandes iestāšanos. Es nevaru šāds grozījums pieņemt, jo uzskatu, ka visi punkti, kur tiek runāts par sabiedrības domu, ir ļoti svarīgi. Šķiet, ka nekļūdos, ja saku, ka sabiedrības domai ir ļoti būtisks politisks uzsvars un, un ietekme. Uh, attiecībā uz Islandes iestāšanos Eiropas Savienībā, mēs kā Eiropas parlaments nevaram liekt šos, šīs tiesības arī izteikties par šo jomu. It īpaši ņemot vērā, ka pēdējais Eiropa barometra pērtījums liecina, kas, ka 60% Eiropas 56 parlament, e, Island, procenti islandiešu uztic Eiropas parlamentu, bet tikai 28 uztic, uztic Islandes parlamentam. Paldies par uzmanību. Monsieur... Tad nākamais runātājs Vatsonkungs. Thank you. Lielas paldies, priekšsādātā. Gribu pateikties referentam par paveikto darbu. Referents, nu, jāsaka, nāk no valsts, kas ir vis tālāk no Islandas, cik vien tas Eiropas Savienībā, acīm redzot, ir iespējams bet tik un tā, tik un tā šķiet viņš ir iegūs ļoti labu izpratni par to, ar kādiem izaicinājumiem šī valsts sastopas priekšsādātājiem. Šai ziņojumā nav nekā tāda, kas eh, Aldi grupai nebūtu pamatprincipos pieņemams. Mēs esam, protams, iesnieguši pāris grozījumus, bet pilnībā atbalstām šo kopējo virzību, ko referents ieņēma ziņojumā. Mums šķiet, ka šeit ir trīs pamat jautājumi. Pirmais jautājums par to, ko vēlas Islandas iedzīvotāji, vai viņi vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Uh, Un e, mēs gaidīsim arī formāli, pavisam oficiāli šīs gribas izpausmi. Otrais ir jautājums par kompensāciju no banku puses. Mēs uzskatām, ka vienošanās, pie kā, esam nonā... pie kā ir nonākts, ir laba vienošanās. Uh, Un, eh, atklāt sakot, vairākas vietējās varas iestādes, kas ieguldīja savus līdzekļus Islandas Bengās, nu varbūt viņiem vajadzēja būt arī piesardzīgākiem veidā, kā viņi šos līdzekļus lika lietā, un viņiem vajadzēja pārliecinoties, ka viņi gūst atde atdevi, tātad kā vieta emptor iestājas šajā gadījumā. Bet, kā jau referents arī saka, jā, ir pieejams detalizēts ziņojums par šo jautājumu un domāju, ka tas lielo, lielos vilcienos mūs apmierina. Un trešais jautājums, protams, ir saistīts ar zilsēmniecību, īpaši vaļu medniecību, un tas ir kaut kas tāds, kas mums būs jāskat sīkāk tajā brīdī, kad tiks atvērta saruna sadaļa. Bet mums šķiet, ka mums vajadzētu rīkoties eh, delikāti, mēģināt izprast, uh, Īslandes tradicionālās no, rūpniecības nozars, nu, eh, attiecībā, piemēram, uz vaļu medniecību, tāpat laikā atceroties arī, kāds ir mūsu saistības attiecībā uz ilgtspējīgu situāciju vidas jomā. Man ir viens jautājums referentam par sasto punktu viņa ziņojumā. Tur tiek runāts par politiskajiem kritērijiem un par to, kāda ir eh, tieslietu ministra loma. Uh, tiesu iestāžu amatpersonu iecelšanām. Manuprāt, ļoti svarīgi saprast, kāds ir Īslands kā valsts raksturs. Tā ir ļoti neliela valsts. Tā ir valsts, kur katrs zina savus līdzcilvēkus. Un, un beigu beigās kādam tomēr politiska atbildība ir jāuzņemas par lēmumiem, kas tiek pieņemti. Un iespējams, ka tieši tāpēc ir izveidota šāda sistēma, kur tieslietu ministrs saņemt, piešķi, eh, saņemt šādas pilnvars, un, protams, tas mums vēl jāapspriež ar islandiešiem, un varbūt tas ir kaut kas tāds, ko pēc diskusijām viņi ir gatavi arī mainīt, bet domāju, ka mums ir jāatzīst šī īpat, šis īpatnējais raksturs, kas piemīt šai nelielajai kopienai, šai nelielajai valstī, un tas mums jāmēģina izprast arī no, no savas puses. Paldies! Merci. Paldies, saka priekšsēdētājs Vatsona kungam. Hautals kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju vaicāt, vai referents un grupas varētu varbūt tā pozitīvāk paskatīties uz pirmo zaļo iesniegto grozījumu Šeit runājam par atbalstu tādai pieejai, kas būtu saistīta ar Islandas moderno plašsaziņas līdzekļu iniciatīvu. Domāju, ka ir ļoti daudz eksperimentu, kas saistīti tieši ar Islandu, arī tīri juridiskā ziņā, cenšoties rast līdzsvaru starp um, autortiesībām un tāpat laikā brīvu piekļuvi plašsaziņas līdzekļu informācijām. Es ceru, ka referents varbūt varētu paskatīties šo grozījumu un nākt klajā ar kādu mutisku grozījumu, ja viņi neapmierina pašreizējais Nu, formulējums, bet saglabāt šo domu, šo tomēr ideju arī gala ziņojumā. Paldies, saka priekšādātājs, paldies. Neviens cits šķiet nevēlas izteikties. Tad ferma kungam tomēr, tomēr ferma kungs vēlas izteikties, lūdzu. Paldies priekšādātājiem! Paldies re referentam par lielisku sagatavoto ziņojumu. Es šai komitejā jau esmu tikai aizstājies, bet esmu pastāvīgais referents paplašanāšanās jautājumos budžeta komitejā, un tāpēc šis jautājums man šķiet ārkārtīgi interesants. Pamatnostādnē es domāju, ka, ka arī ka, ka grozījumu apsvēršana risinās pareizajā virzienā. Es gribu īpaši uzsvērt to, cik nepieciešams noraidīt 17. grozījumu jo jāsaka, tas šajā gadījumā būs ārkārtīgi svarīgi. Budžeta komiteja nosūta delegāciju uz Islandi maijā. Diemžēl mēs nevar, nevarējām šo pasākumu saskaņot ar ārlietu komitejas darbu, bet, nu jā, rudenī mēs nevarēsim braukt turp, un tāpēc tas jādara maijā, jo rudenī būs sarunas par budžetu. Es domāju, pats galvenais šajā gadījumā ir pateikt, ka no Islandas puses ir vēlme rast risinājumu galvenajām problēmām. Esmu par to pārliecināts, kad runājam par finansiālu raksturu jautājumiem, tie, protams, ir sarežģīti Redzēsim, kāds arī būs referenduma rezultāts, bet es domāju, ka viņi vēlas parādīt, ka viņi vēlas rast risinājumus šiem ļoti sarežģītiem jautājumiem, kā piemēram zivsēmniecības problēma. Viņi neait, nelūdz mums nodrošināt kādas atkāpes, atlaides vai kaut ko tam līdzīgi. Nē, viņi cenas virzīt sarunas uz priekšu un atbilstīgi. Es domāju, ka Islanda varētu būt milzīgs pozitīvs iegūms arī Eiropai. Nu, ne tikai strateģiskā ziņā, bet viņi arī ļoti uh, attīstīta sabiedrība ar ļoti plašām zināšanām par tādiem svarīgiem jautājumiem kā kuģniecības, zivs lauksaimniecība, energo ieguve. Un mēs varam ļoti daudz ko no viņiem mācīties. Es domāju, to būtu svarīgi arī norādīt. Tāpat laikā mums jāsaprot, un to pieminēja arī Vatsona kungs, mums tāpat laikā jāsaprot, ka Islanda ir ļoti unikāla savā struktūrā, tā ir ļoti moderna, attīstīta sabiedrība un kopiena. Tā ir turklāt sabiedrība, kas aizstāv savu valodu, kultūru un savu dzīves stilu. Un es domāju, ka tas mums arī ir jāpieņem. Mums jāmēģina rast elastīgi risinājumu šai gadījumā un norādīt uz divām jomām, kuras neviens šobrīd nav pieminējis, bet kas būs ļoti delikāti. Un viens no tiem ir lauksaimniecība, un otrs ir reģionāla attīstība. Jo Islandē ir tāda reģiona, kas ir pilnīgi atšķirīga no šīs attīstītās sabiedrības, ko mēs bieži sastopam, piemēram, Reikjavikā. Un tāpēc, manuprāt, mums jābūt ir elastīgiem, jārod tādi risinājumi jautājumiem, kas tādi būtu, un tāpēc mums ir vajadzīga informācija. Un tieši tāpēc es domāju, 17. grozījums grozījums šajā gadījumā būtu jānoraida. Paldies, saka priekšādātājs. Un tad, ja neviens vairs nevēlas izteikties, tad tālāk došu vēlreiz noslēgumu vārd, vārdiem vārdu referentam. Paldies, kolēģi! Pavisam īsi saka Predeskungs, kas attiecas uz sasto punktu, ko pieminēja Vatsona kungs. Šis punkts ir ar tāds ar pozitīvu noskaņu. Mēs atzinīgi vērtējam pasākums, ko Islanda īsteno šai jomā, cenšoties nodrsi, nor, nodrošināt ieslietu ministra objektivitāti. Un šis jautājums par ieslietu ministru un viņa pilnvarām tika uzdots jau no komisijas puses, un mēs šai punktā to arī atzīmo, atzīmējam. Mēs tā tad sakām, ka, lūk, no Islandes varas iestāžu puses, viņiem būtu šāds risinājums jārod. Protams, tāpat laikā ņemot vērā, cik ļoti neliela ir šī kopiena, cik nelielas ir šīs struktūras. Kas attiecas uz Hautelskundas komentāru attiecībā uz pirmo grozījumu, kā jau es teicu savos ievadvārdos, es uzskatu, ka jautājums par Islandes moderno plašiņas līdzekļu iniciatīvu eh, nav faktiski saistīts ar sarunām par iestāšanos un iestāšanās procesu. Tajā pašā laikā eh, šī grozījuma pēdējā daļa savukārt, ko grozījumam, ko iesniedz Tarankungs un Sargentīnī kundze, ierosina grozīt tiesību aktus. Un jāsaka, tas nav nekas tāds, par ko mēs varam uzņemties atbildību šeit jau šobrīd. Es domāju, varbūt kaut kādā citā veidā šī ideja būtu pieņemama. Un kas atpaldies arī Fārma kungam par viņa izteiktajām piezīmēm, kas attiec uz 17. grozījumu. Un jā, es jau arī teicu, arī domāju, ka tas nav pieņemams, nedrīkstam svītrot šo atsauci. Uh, kas minēts šai konkrētajā punktā, un līdz ar to 7.5 grozījums man kā referentam absolūti nav pieņemams. Paldies, paldies kolēģiem, un paldies priekšādātā kungs arī jums. Paldies, saka priekšādātājs, gribu jūs informēt, ka balsojums par šo rezolūciju notiks šopēcpusdien, tulīt pēc viedokļu apmaiņas ar Katrīnu Eštoni. Un tālāk nākamais darba kārtības punkts ir pirmā, pirmā viedokļa apmaiņa par mūzijas skundas sagatavoto ziņojumu. Tas ir ziņojums, kur tiek runāts par Eiropas Savienību kā globālo spēku daudzpusējās organizācijās pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Un šis ziņojums tātad, kā jau teicu, atsaucās uz Eiropas Savienības lomu šais organizācijās lai palīdzētu referentei nākt klajā ar dažādu veidu ieteikumiem, komiteja ir pasūtījusi ārējo pētījumu, un tāpēc pirms došu vārdu Monis skundzei vēlētos mūsu vidū sveikt arī divus ekspertus. divus ekspertus, kas šo pētījumu ir īstenojuši. Pētījums jums ir pieejams, kolēģi, tas ir jums izdalīts. Pirmais ir Emanuels Delaroko un Vincent de, de Palacio un viņi ir no Spānijas, un došu viņiem tagad vārdu, lai viņi padalās pavisam īsi eh, savās, viedo, savās domās par šī pētījuma rezultātu. Lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī AFET komitejai par to, ka uzaicinājāt mūsu šo parlamentu. Mēs izstrādājam pētījumu par Eiropas Savienību kā globālās, globālo spēku daudzpusējās organizācijās. Ar šo ziņojumu mēs vienkārši mēģinājām identificēt dažas problēmas un dažas iespējas un ierosināt, kā varētu, teiksim, rīkoties nākotnē. Šis ziņojums vēl nav pabeigts, debats joprojām turpinās, un, protams, mēs esam gatavi uzklausīt arī dažādas priekšlikumus un ierosinājumus un arī jūs komentārus. Šī ziņojuma galvenais mērķis ir izpētīt tos veidus, kādā pēc Lisabons līguma spēkā stāšanās Eiropas Savienība varētu stiprināt savu lomu kā globālais spēks daudzpusējās organizācijās. Un š... tādēļ mēs esam galveno uzmanību pievērsuši juridiskajai bāzē pēc Lisabonas spēkā stāšanās un arī pētījuši, kā tiek pārstāvēta Eiropas Savienība daudzpusējās organizācijās. Mēs esam centušies izpētīt pašreizējo brīdi un Eiropas Savienības iesaisti, lai saprastu, kā mēs varētu kļūt redzamāki, spēcīgāki starptautiskajā sistēmā. Mēs izvērējāmies galvenās starptautiskās organizācijas, pamatā ANO sistēma, starptautiskās finanšu institūcijas, dažādas fórumus un multi, daudzpusējās organizācijas, piemēram, NATO un ECO. Mēs negribējām pārstāvēt, mēs nevarējām pārstāvēt pilnīgi visas daudzpus, daudzpusējās organizācijas 25 lapusēs, bet mēs centāmies um, darīt visu, kas mūsu spēkos, un tāpat mēs pētījām arī, kādas mums ir iespējas un kāda ir realitāte attiecībā uz Eiropas Savienības ārējo rīcību. Uz tēzes ir šādas. Multilaterālisma jomā Eiropas Savienībai nesokas tik labi, tādēļ, ka Eiropas Savienība starptautiskajā arēnā nav izmantojusi visu savu potenciālu. Mums ir jāsaprot, ka tā ir miedarbība starp Eiropas Savienības institucionālajiem uh, pūliņiem, kas no vienas puses ir tāds institucionāls dabas, un no otras puses tas ir atkarīgs arī no iekšējās koordinācijas. Uh, Un būtībā te ir strīds starp darvinistiem un funkcionālistiem, un mēs domājam, ka te ir šīs te abas puses, un mums ir abos virzienos jāstrādā. Attiecībā uz Lisabonas līguma noteikumiem un Eiropas Savienības ārstāniecību uz āru mums ir jāidentificē problēma, kas ir saistīta ar paradoxālo situāciju, kas ļoti bieži rodas saistībā ar to, ka kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās ir radušies jauni šķēršļi Un Eiropas Savienības ir kļuvusi mazāk, nevis vairāk, un līdz ar to ir pārstāvniecības vakums dažādās delegācijās un dažādās starptautiskās organizācijās. Tāpēc mēs arī domājam, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uzlabot uh, savu statusu starptautiskās organizācijās, teiksim, uh, kļūt par pilntiesīgu locekli, tur, kur tā pagaidām nav pilntiesīga locekli. Tāpat mēs domājam, ka Eiropas Savienības augstais pārstāvis um, ka tam vajadzētu iegūt tikpat liels pilnvars kā Eiropas komisijas prezidentam un jāraugās, lai ārējās rīcības konsekvence un šis, šo politiku konsekvence, piemēram, sadarbība humanitārās palīdzības jautājumos un ārējās tirdzniecības jautājumos kļūtu spēcīgāka. Un visbeidzot, mēs arī domājam, ka palielinot darbinieku skaitu, Eiropas ārējās rīcības dienestā varbūt nebūs iespējams panākt tos labākos rezultātus, drīzāk vajadzētu domāt par kvalitāti un jādomā par sadarbības stiprināšanu, lai panāktu labākus rezultātus darbojoties starptautiskās organizācijās, piemēram, tādās kā ANO vai Finanšu organizācijās, kur šobrīd Eiropas Savienībai varbūt tik labi neveicas. Mums ir nepieciešams protokols rīcībai, dažādas vienošanās, piemēram, tagad krīze Lībijā parāda, ka mums tik labi nevedas, un es domāju, ka Eiropas parlaments varētu sniegt regulārāk tādas praktiskas rekomendācijas attiecībā uz to, kā vajadzētu rīkoties uh, ārlietu pārstāvim. Man kolēģi arī pastāstīs vairāk par ekonomikas jomu, bet kas attiec uz ANO sistēmu, tad um, mums ir jāsaprot, kāda ir prioritāra nozīme, tā ir mūsu prioritāte. Un runājot par ANO ģenerāla asamblēju, prioritāte ir uh, panākt šo te novērotāju statusu, septembrī tik pieņa, pieļauta kļūda šajā jomā, un tāpat mums ir arī jāpēta iespējas, kā mēs varētu labāk integrēties šajā organizācijā. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu izmainīt, varētu ietekmēt kaut kā analoģikas izmaiņas. Kas attiec uz ANO drošības padomi, mēs neierosinām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu šeit iegūt savu atsevišķu sēdekli, atsevišķu vietu. Uh, bet es domāju, ka mums vajadzētu, ka, ka te būtu, ka mums jāierosina izraudzīties vēl jaunus pastāvīgos locekļus. Nu, tāpat ir arī citi būtiski jautājumi. Paldies! Eh, si vous me permettez, je voudrais aussi... Paldies, priekšsēdētāji, arī es gribētu visākumā pateikties parlamentam un ārlietu komiteju par uzaicinājumu piedalīties šajā sanāksmē un paust mūsu pārdomas par Eiropas Savienību kā globālu spēlētāju. Un tagad īsi gribu pieskarties mūsu ieteikumiem attiecībā uz trim organizācijām, kas mums, prāt, ir ļoti svarīgas. Eh, SVF, Pasaules banka un G20 pār SVF runājot, Eiropas Savienības status šajā struktūrā, tas varētu būt vislabākais nekonsekvences piemērs ar pārnacionālām interesēm un eh, nacionālām organizācijām. Šeit no vienas puses tiek apvienotas ekskluzīvās kompetences, eh, kas piemīt ECB, Un no otrs puses mums ir jādomā par makro un fiskālajām politikām, kas, eh, kur šīs te kompetences ir tā kā sadalītas, un jādomā arī par Eiropas Savienības līmeņu koordināciju. Eiropas Savienība nav SVF uh, eh, oficiāli pārstāvēt, un, un uh, Eiropas Banka nav SVF dalībniece, un nav arī pārstāvēta. SVF valdē, Eir, ne Eirogrupa, ne Eiropas komisija nav oficiāli pārstāvēts SVF valdē. Līdz ar to SVF um, valde ir balstīta uz sistēmu, kas labāk uh, darbojas attiecībā uz mazām valstīm, un uh, piecas lielāk, piec lielākie akcionāri ir tur pārstāvēti, un izņemot apvienoto karalistu Franciju un Vāciju, pārējās Eiropas Savienības valstis piedara pie valstu grupām, kas, eh, teiksim, pa, ir gan Eiropas Savienības dalībvalsts, gan eh, kādreiz nebija šīs dalībvalsts. Un tāpēc mēs domājam, ka pašreizējā situācija ierobežo Eiropas Savienības iespējas koordinēt savu rīcību un darboties kopīgiem spēkiem. Un tāpēc mēs domājam, ka ir nepieciešams izmainīt SVF valdes struktūru, lai labāk atspoguļot pašreizējo realitātu un Eiropas Savienības startautisko statusu. Uh, Šajā sakarībā mēs ierosinām Eiropas Savienībai mēģināt kļūt par SVF valdes eh, pastāvīgo novērotāju, pat, ja teiksim, eh, jo tas būtu ļoti būtiski risinot dažādus jautājumus. Vidējā termiņā ir nepieciešams visas Eiropas Savienības eh, dalību valstis pārstāvēt šajā organizācijā un uh, vajadzētu vienu priekšsēdētāju, kas pārstāvētu Eiropas Savienības valsts, un vienu, kas pārstāvētu tās valsts, kas nav Eiropas Savienībā. Tāpat arī jādomā par izmaiņām saistībā ar Eirozonu, jo situācija ir mainīsies kopš 2006. gada. Eiro ja kvotas SVF paliks līdzinājās, tad būs grūti kaut ko izmainīt. Un ņemot vērā vienošanos, kas tika pieņemta 10. gada oktobrī par priek. par jaunajām um, eiro zonas valstīm. Uh, ir nepieciešams stiprināt Eiropas Savienības eh, statusu šajā te starptautiskajā valūtas fondā. Pirmais datums eh, tiek paredzēts eh, izmaiņas kvotās un 2020. gadā, varē, 12. gadā varētu stāties spēkā šīs te izmaiņas. Un tā, mēs domājam, ka pirmais šis datums 12. gads varētu būt tāda laba iespēja, lai Eiropas Savienība varētu uh, iesniegt uh, savu priekšlikumu, izveidot uh, eh, SVF, uh, eh, nu, tādu kā sadaļu, kas būtu saistīta tieši valdē, sēde, amatu, kas būtu saistīts tieši ar Eirozonu. Pasaules bankā ir diezgan līdzīga situācija, kā tā ir starptautiskajā valūtas fondā, jo tur tā arī šī sistēma balstās uz uh, tādu kopienu sistēmu, kur ir dažādas valstu grupas, kas, teiksim, šobrīd eh, vairs neatbilst realitātei. Ļoti bieži Eiropas Savienības eh, pārstāvji tiek eh, tā kā sagrupēt kopā ar to valstu pārstāvjiem, kas nav Eiropas Savienībā, un es domāju, ka vajadzētu ieviest pārstāvu, kas pārstāvētu Eiropas Savienību, bet varbūt, ka šī vajadzība nav tik izteikta, kā tas ir SVF gadījumā, tādēļ, ka šeit eh, tomēr situācija ir atšķirīga jo Pasaules bankai nav kompetence attiecībā uz monetāro politiku. Ko mēs gribētu ierosināt? Eiropas Savienībai vajadzētu šo te pārstāvniecību uzņemties ar vienas personas palīdzību un tādējādi varētu reformēt Pasaules bankas pārvaldes sistēmu un tāpat vajadzētu Pasaules bankas valdē atņemt ASV šita veto tiesības. Es domāju, ka Tas varētu, piemēram, Āfrikas un um, starpvaldību attīstības bankas um, gadījumā tas varētu būt arī līdzīgs risinājums. Tad runājot par G20. Ir četras Eiropas Savienības dalība valstis, kas ir G20 sastāvā. Tās ir apvienotā karalista, Francija, Vācija, Itālija un Spānija ir pastāvīgā novērotāja. Divi Eiropas Savienības eh, prezidenti piedalās tātad eh, G20 samitos. Mēs domājam, ka Eiropas klātbūtne var tikt uzlabot vismaz divos veidos. Pirmkārt, G20 Eiropas Savienība varētu pārstāvēt nevis divi, bet viens. Eiropas Savienības dalībvalsts prezidents un tāpat arī Eiropas komisijas prezidents varētu piedalīties un Eiropas parlamenta pārstāvis un tādējādi gadi, pie G20 galda varētu sēdēt vairākiem Eiropas Savienības pārstāvjiem. Un tad mēs arī domājam, ka Eiropas Savienībai arī vajadzētu panākt labāku saikni starp G20 un ANO, lai G20 varētu iegūt leģitimitāti un lielāku leģitimitāti ANO. Un te mēs domājam, ka ir divas iespējas. Mēs gribētu ierosināt, ka G20 varētu kļūt par tādu ad hoc grupu, uh, arī ekosoku ietvaros, kas runā par starptautiskajām ekonomikas eh, politikām un tāpat risina sociālās. Priekšsēdētājs pārtrauc. Priekšsēdētājs lūdzu, lai runātājs runā lēnāk. Un visbeidzot tāds mazāk ambiciozs mērķis īstermiņam būtu ļaut šīm debām organizācijām G20 un ANO strādāt atsevišķi un eh, ne, nenodot visu šo te ANO leģitimitātu G20, vismaz G20 varētu pieņemt grozījumus ekosok un ietveros, un tas eh, pēdējais tad būtu tā kā tāda konsultatīva iespēja. Paldies! Merci. Euh, je donne la parole à la... Paldies, Muņos kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Atkal mēs redzam, ka pasaules pārvaldība, jeb kolektīva pārvaldība kopīgām problēmām ir nonākusi kritiskā punktā, un ka ir institūcijas un startautiskas eh, organizācija, kas ir darbojušas pēc eh, kopš otrā pasaules kara, taču starptautiskās darba kārtības eh, apjoms ir pieaudzis galvu reibrošā tempā. Un šajās pašās organizācijās uh, un valstis ir konfrontētas ar paši, pašu savu spēju tik galā ar saviem uzdevumiem un nespēju to izdarīt. Un mēs redzam, kā veidojas jaunie klubi, institūcijas, koalīcijas, grupas, kas ir izveidotas, lai izskatītu, risinātu konkrētus jautājumus, un dažkārt apstrū, apstrīd atsevišķu starptautisku organizāciju funkcionēšanu. Pārēj uz multipolāru modeli un izmaiņas pasaules pārvaldībā ir nozīmīgas, un būtiskākajiem spēlētājiem ir grūtības tikt galā pašiem ar savām iekšējām struktūram. Tas pats notiek arī Eiropas Savienībā un Lisabonas līgumā aicinājumā veidot Eiropas Savienību jaunu institucionālu arhitektūru ārējā politikā. Šie abi elementi saplūst kopā, lai šis ziņojums atspoguļot parlamentu pozīciju par to, kā Eiropas Savienībai ir jāveido savu lomu starptautiskajā sabiedrībā un es domāju, ka eh, to norādīt šeit ir īpaši nozīmīgi. Eiropas eh, Savienība ir ar būtisku svaru pasaulē visās ziņās, gan tirdznieciskajā, gan IKP, kā militāra lielvar, kā galvenais palīdzības attīstībai stiedzējs, kā um, maksātājs apvienoto nāciju budžetā, tās programmās un misijās, un tāpat arī Lisabonas līgums ir piešķirs, piešķirs citu eh, līmeni Eiropas Savienības ārējai politikai. Taču šeit eh, līgumā mēs redzam, ka ir ļoti daudz sarežģīti un neatrisināti punkti, piemēram, sistēma kompetenci piekrišanai un institucionālā sarežģītība, tīpaši tad, kad mēs runājam par ārējo pārstāvību. Tāpat arī jānorāda, ka mēs dzīvojam startautiskā sabiedrībā, eh, kurā ir tendence vest sarunu starp valstīm, bet Eiropas Savienība nav valsts. Un vajadzētu šeit konkretizēt, kādas ir eh, arhitektūra un reforma ārēja dimensijai un kā Eiropas Savienība, kāda būtu tās vieta. Un tāpēc ir vairāk elementi, kas norāda, eh, kas um, uzskata, kāpēc šis ziņojums nebūtu jāskat lineārā veidā, bet gan jāskat atsevišķā veidā katra uh, multilaterālā struktūra. Un Šajā ziņojumā esmu skatījis rekvizītus, kādā veidā Eiropas Savienība, lai būtu starptautisks spēlētājs pēc Lisabonas līguma un būtu ar savu lomu starptautiskās eh, organizācijās sešās lielās nodaļās, tas ir sadalīts. Un esmu skatījis tās starptautiskās institūcijas, kur Eiropas Savienība būt, varētu būt ar. Uh, ar lielu nozīmi ir sagatavot ieteikumu par to, kā veidot efektīvu ārējo pārstāvību un koordināti to īstenot starptautiskajā vidē. Pirmkārt, pirmajā nodaļā attiecos, atsaucos uz Eiropas Savienības lomu daudzpusējās struktūrās un konkrēti ir atsauce uz Eiropas Savienības kapacitāti veidot Eh, daudzpusēju sadarbību un lai vadītu kolektīvajās eh, darbībās eh, globālajā pārvaldībā. Tas ir aicinājums izvērtēt Eiropas Savienības devumu šajās struktūrās un izvērtējumu tam, kā Eiropas Savienība varētu gūt labumu no šādām reformām, lai gūtu spēcīgāku lomu šajā organizācijā. Tāpat arī tiek aicināta Eiropas Savienība strateģiski e, nospraust savus mērķus un e, kritērijus ārēji pārstāvībai, regulāri pārskatot esošos noteikumus Eiropas Savienības pārstāvībai lai pakāptos eh, ar vienu pakāpienu Eiropas Savienības eh, pārstāvībā, organizācijās, kurā tā tiek pārstāvēta, un lai veidot labāku kolektīvo diplomātiju ar dalību valstīm. Eh, citiem vārdiem sakot, norādīt tās kompetences, kas ir dalību valstīm Eiropas Savienībai, un Ekskluzīvo kompetenču gadījumā Eiropas Savienība pārstāva e, Eiropas e, Savienību ekskluzīvi, kā tas, piemēram, notiek e, Pasaules tirdzniecības organizācijā vai FAO, vai, piemēram, runājot par klimata konferenci, kur ir ekskluzīvas Eiropas Savienības uh, Eh, kompetences. Eh, savukārt mēs dzirdam dalībvalstu viedokļus, kas dažkārt ievieš disonanci un nesaskan. Un tāpēc vajadzētu strādāt šajā virzu, virzienā sadarbībā ar dalībvalstīm. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, Eiropas Savienības loma apvienoto nāciju sistēmā. Šeit mēs aicinām stiprināt jaunu institucionālo līdzsvaru starp G20 un apvienotajām nācijām. Uh, efektīvu dalību ģenerālajā asamblējā. Un Fernando Rimarājas arī, manuprāt, ir sēžu zālē un varēs izteikties par šo jautājumu. Un tiek domāts par rezolūcijas apstiprināšanu, kas dotu iespēju Eiropas Savienībai uh, dalīt, e, dot e, pilnu dalību atsevišķos jautājumus. Par drošību. Nozīmīgi ir drošības padomas reforma mēs esam redzējuši pēdējo gadu uh, gaitā, ka drošības padome neatbilst starptautiskās sabiedrības uh, gaidām un vajadzētu lemt par to, kāda būtu Eiropas Savienības loma šajā drošības padomē, taču tas ir ilgākā termiņa jautājums. Bet līdz tam mums ir jādomā par labāku koordināciju un sadarbību ar pastāvīgajiem pārstāvjiem šajā padomē. Treškārt, runa Par starptautiskām finanšu institūcijām runāt par SVF, kur Eiropas Savienības pārstāvība ir pilnīgi skaidri neefektīva un ļoti ierobežota, neraugoties uz to, ka šeit ir ekskluzīvas kompetences Eiropas Savienībai monetāros jautājumos. Tāpēc ir nepieciešams konkrēts postenis Eiropas Savienībai SVF e, izpildu padomē. Tāpat arī ir nozīmīgs e, postenis kā novērotājam šajā e, administrācijas padomē un ir nozīmīgi apvienot dalību valstis vienā grupā. Tāpat par drošību runājot, par eh, NATO un ECO ir eh, būtisks novērotājs status šajās organizācijās, kas atbilst Lisabonas līgumam, runājot par kopīgo aizsardzības politiku, kā arī veidojot jaunu strateģisku aliansu starp Eiropas Savienību un NATO. Par ESO runājot, ECO runājot augstai pārstāvei ir jābūt ar savu pārstāvi ECO. Un ir jādomā par juridiskām korekcijām, kas ir nepieciešams veikt eh, līgumos, lai varētu ratificēt Eiropas cilvēktiesību konvenciju un īstenot savu pārstāvību arī tur. Eiropas padome ir ar īpašu nozīmi šeit tālāk par EDSO runājot. Eiropas Savienībai no novērotāja statusa ir jāpāriet uz pilntiesīgu locekļa statusu. Kompetencēs, kas attiec uz EDSO. Tālāk sastajā vietā ļoti sarežģīts arī tēmats Tas attiecas uz eh, samitiem G8 un G20. Arī šajos samitos vajadzētu piedalīties Eiropas Savienībai un tikt pilnā mērā pārstāvētāji. Eh, piemēram, tad, kad satieks G7 ekonomikas ministri, runājot par tādiem tematiem, kurās G20 ir ar pieaugošu eh, nozīmi, mēs aicinām dalībvalstu un Eiropas Savienību meklēt formulu efektīvai dalībai šajās ministru sanāksmēs. Un lielos vilcienos tās būtu tās sešas sadaļas, uz kuriem es koncentrējos sagatavojot savu ziņojumu, un pilni, pilnīgi skaidrs esmu atvērta grozījumu uzklausīšanai. Ir deraugoties uz varbūt netika ilgo laika periodu iestiekšanai, tomēr mums ir iespējas to uzlabot. Es gribu pateikties eh, eh, par pētījumu sagatavošanu. Šķiet, ka šis pētījums ir ticis eh, izplatīts, kurā ir iekļautas inovatīvas domas, kas varētu būt noderīgas, lai parlaments varētu šajā sarežģītajā jautājumā, kur mēs pirmoreiz skatām, gribu pateikties eh, AFET eh, sekretariātam par palīdzību ziņojumu sagatavošanā, par sistematizēšanu un par sinerģiju, ko šim ziņojumam sniedza eh, citi kolēģi. visā, kas ir saistīts ar lēmumiem un rezolūcijām no, no tiem nācijām. Un pateicīga par atbalstu, ko mēs gūstam eh, gan no mūsu komitejas, gan no parlamenta kopumā strādājot pie šī temata, pie jautājumiem, kas ir ļoti cieši saistīti. Tāpat arī gribu pateikties Eiropas ārējās eh, darbības dienesta pārstāvjiem, kas strādā pie multilaterālismu jautājumiem, pie un palīdz mums veidot panorāmisku skatījumu uz to, kāda šobrīd, kāda šobrīd ir Eiropas loma dažādajās struktūrās, un arī grib pateikties saviem asistentiem, kas šajā īsajā laikā ir strādājuši, lai mēs varētu piedāvāt ziņojumu projektu, kas ir īsāks nekā sākotnēji paredzēts, jo mums bija stingri ierobežojumi noteikti tulkošanas ziņā taiskaitā. skaitā un tādējādi tas nav tik visaptveroši un izsmeļoši, kā es to būtu vēlējusies. Bet es domāju, ka ar grozījumu palīdzību mēs to varēsim uzlabot, un es arī sagaidu kādu referenti. Nāks klājā ar saviem kompromisiem, un mēs šo ziņojumu varēsim veidot no konsensus pozīcijām, lai mūsu pozīcija būtu skaidri redzama un izpaustos Un e, es e, ar interesi e, uzklausīšu, kā šie temati tiks apspriesti plenārsēdē ar augsto pārstāvu Ārstonu. Un tādējādi ceru, ka. šis ļoti būtiskais temats par Eiropas Savienības dalību Eh, veidojot jaunu eh, rietumu, eh, rietumu sabiedrību, varēs tikt īstenots pildībā. Paldies! Merci, Muņi. Paldies, Muņis kundze, un tagad es došu vārdu runātājiem, kas ir pieteikušies, un lūdzu viņus izteikties um, divu minūšu garumā. Autels kundze vispirms no cilvēktiesību komitejas. Lielas paldies! Es centīšos nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Paldies, Munis Skundze! Jūs tiešām esat izstrādājis lielisku ziņojumu projektu, un jūs ierosinājums par to, ka augstā pārstāva varētu izstrādāt priekšlikumu par Eiropas Savienības lomu daudzpusējās organizācijās ir ļoti labs, un tas arī nāk pareizajā laikā, jo tik tiešām Lisabonas līgums šobrīd ir stājies spēkā, un ārējās rīcības dienestam ir jānodefinē Eiropas Savienības prioritātes, un viena no tām tik tiešām ir uh, daudzpus multilaterālismu nostiprināšanu un pastiprināšanu kopš 2003. gada drošības stratēģijas. Es domāju, ka mums ir jādomā par leģitimitātes jautājumu tādā un plašākā mērogā arī par pasaules pārvaldības e, lomu un to, kā Eiropas Savienība to varētu atbalstīt. Es domāju, ka tas ļoti cieši sasaistās ar grāfa Lamsdorfa ziņojumu par e, ANO. Um, un to mans kolēģis vēlāk komentēs. Es domāju, ka mums ir jāatrod veids, kā parlamentam vairāk iesaistīties ANO aktivitāšu uzraudzīšanā, varbūt, ka vajadzētu pārstrukturizēt ANO ģenerālo asamblēju. Runājot par multilaterālu lēmumu pieņemšanas leģitimitāti, es domāju, ka mēs dzirdējām brīnišķīgus ierosinājumus par to, kā uh, ECOSOC varētu kļūt par tādu kā kanālu starp uh, G8 un G20 uz ANO, un mēs vēlamies, lai šī saikne tiktu stiprināta un nevis pavaināta. Runājot par uh, jauno lielvaru pieaugušo lomu, es piekrītu, ka tām vajadzētu iegūt lielāku teikšanu globālās un daudzpusējās organizācijās. Uh, Bet vai mēs varam to atļauties, vai Eiropas Savienība ir pietiekami spēcīga, lai to izdarītu? Tas ir tas jautājums. Un tad es gribētu vēl norādīt, ka dažādu interešu līdzsvars ir arī ļoti būtisks. Mums ir jāskatās, kā salīdzsvarot tirdzniecības intereses ar citiem jautājumiem, piemēram, cilvēktiesība aizsardzība, vidas aizsardzība, un es domāju, ka šeit Eiropas parlaments ir izstrādājis nesen tādu ļoti labu ziņojumu, kur vajadzētu arī paturēt prātā. Tāpat mums arī jāizmanto. Ja, jaunie tirdzniecības mehānismi tādā inovatīvā veidā. Google nesen tika runāts par to, ka Ķīna iespējams ir pārkāpusi Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikums ar savu rīcību un visbeidzot sadarbību ar citām organizācijām. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt daudz atvērtākai un daudz vairāk jānovērtē ECO darbs, īpaši ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība gatavojas pievienoties konvencijai, cilvēktiesību konvencijai. Bet, nu, es domāju, ka es laikam esmu jau izsmēlus savus divas minūtes. Paldies! Merci, Madame Otala. Paldies, Sautels kundze Lamsdorf kungs kas ir darba grupas priekšsēdētājs attiecībām starp Eiropas Savienību un apvienotiem nācijām. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad es runāju kā ēnu referents attiecībā uz kolēģis Monis ziņojumu. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti labs, un es gribu uzreiz teikt, ka, ir, ka šis ziņojums ir tāds, kas um, atsauc arī uz pētījumu. Es, te, protams, esmu izlasījis tikai tā pavirši, bet man liekas, ka tas ir tiešām tāds ļoti labs ziņojums, jo. Uh, Problemātika ir ļoti labi norādīta un atspoguļo arī faktisko situāciju. Pats būtiskākais ir tas, ka ir jārīkojas diferenciētā veidā. Mēs nevaram izvēlēties vienu receptu attiecībā uz visām dažādajām organizācijām. Un šajā ziņojumā tas arī ir ļoti skaidri norādīts. Es domāju, ka bieži vien vilcināšanās no Eiropas Savienības puses daudzpusējās organizācijās sagādā problēmas. Uh, ir tāds lielisks teikums, ka mēs esam pārlieku lielā mērā pārstāvēti, bet pārāk um, maz spējam izdarīt, un tas tik tiešām tā ir. Un tāpēc tik tiešām ir jādomā par to, kā uzlabot šo te koordināciju, ko es būtu vēlējies. Te ir kādas pāris lietas, kuras es tagad pateikšu. Es pilnībā atbalstu šī te ziņojuma virzienu, te ir arī šī te faktu analīze, bet es domāju, ka nevajadzētu to visu politizēt vēl vairāk, jo ir pienācis īstais brīdis. Mums ir Lisabons līgums, mums ir uh, jauna Eiropas Savienības ārpolitika, šobrīd ir arī aktuāla krīze, un tāpēc ir tā diskusija tieši, kā mums rīkoties, ko darīt, jo tas viss attiec tiešām uz cilvēkiem, kas tā padziļināt nodarbojas ar šiem jautājumiem. Bet ir arī politiskais vēstījums, ka mums ir jārī, jā, jādodas uz priekšu, un es domāju, ka ļoti skaidri prasībās attiecībā uz um, dalību valstīm un Eiropas um, ārējās rīcības dienesti ir uh, jā, jāpieprasa tieši, kas ir, kas ir būtisks, kas ir vajadzīgs. Un tikai tad mums būs reāls debats. Es gribētu attiecībā uz apsvērumu A svītrot to sav, savukārt B punkts, man liekas, ļoti labs. Jo tur ir A punktā ir runa par globalizāciju un par sistēmas kļūdiem. Uh, Manuprāt, manuprāt, tā ir tāda politiska zinātniska diskusija. Savukārt D apsvērums ir ļoti labs, kas attiec uz H apsvērumu. Es īsti nezinu, vai šie fakti atbilst patiesībai, ka Pasaules bankā ir šādas reformas notikušas. Es zinu, ka tāds ir reformas ir notikušas attiecībā uz starptautisko valūtas fondu, bet par Pasaules banku es īsti neesmu droši. Bet, nu, varbūt, ka varētu. Uh, norādīt uz kādu ļoti labu piemēru, kur Eiropas Savienība strādā ļoti labi daudzpusējā nozīmē. Tas ir mm, kopīgi ar Āfrikas organizāciju un NATO. Manuprāt, šī sadarbība ir ļoti veiksmīga. Nu, tas arī viss no manas puses. Pie pirmajiem komentāriem mēs iesniegsim savus komentārus ir rakstis, bet es domāju, ka ļoti būtiski ir tas, ka mūsu grupa pilnībā atbalsta šī ziņojuma virzību. Paldies! Merci, monsieur Lamzov, monsieur Kukan. Kukan kungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Es domāju, šī viedokļa temats sasto sevi ietver tikai dažus uh, strīdīgus elementus. Es domāju, ka mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu globāls spēlētājs un ņemot vērā starptautisko situāciju un pašreizējos notikumus, kas ir tiešām dramatiski, uh, Ir tikai loģiski Eiropas Savienība, ka Eiropas Savienība vēlas būt līdzvērtīgs partneris citiem globālajiem spēlētājiem. Ir arī vairāk jaunu spēlētāju, tādu kā Indija, Brazīlija, Ķīna Un ja mēs vēlamies to panākt, tad mums ir jārīkojas labāk, mums ir jābūt spēcīgākiem, jāstiprina sev no iekšienes un tāpat arī jāstiprina sev starptautiskajās organizācijās. Es domāju, ka Munis skundzes viedoklis ir ļoti labs pamats tālākām diskusijām un es būtu ļoti priecīgs. Un es esmu ļoti pateicīgs, ka, ka ir palīdzējuši arī šeit divi viesi no Spānijas. Viņu pieeja nav varbūt teorētiska un akadēmiska, bet gan viņi cenšas uh, atrast kaut kāds priekšlikums, un manuprāt, tas ir ļoti labi, jo šajā ziņojumā ir ietverts daudzas ļoti labas idejas. Nu, varbūt pārāk daudz labu ideju. Līdz ar to es uh, iebilstu pret uh, paplašināšanu, tāpēc varbūt šim dokumentam nevajadzētu kalpot kā tādam akadēmiskam dokumentam, bet gan drīzāk kā tādam pragmatiskam dokumentam, kas palīdzētu izstrādāt stratēģiju ar konkrētiem ierosinājumiem, kādā veidā Eiropas Savienība varētu panākt šo mērķu īstenošanu. Jo rezolūcijas, diemžēl, Bie, bieži vien mums ir pārāk daudz rezolūciju, bet mums ir vajadzīgs vairāk darīt, lai panāktu konkrēts rezultātus. Uh, Un es domāju, ka mēs arī ierosināsim grozījumus, kas palīdzēs to visu uzlabot. Paldies! <coughs> Merci, monsieur Kogan. Monsieur Prodi. Prodi, kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es gribētu pateikties referentē par šo ziņojumu, par šo dokumentu. Es gribētu nākt klajā ar tādu vispārīgas dabas komentāru. Uh, jo es domāju, ka jebkurā gadījumā Lisabons līgums nedaudz cieši, jo tur ir pārāk daudz starpvaldības uh, konteksti, jo realitāte ir tāda, ka globalizācija ir uh, likusi mums diezgan lielā mērā zaudēt suverenitāti. Un vienīgais veids, kā atgūt šo su suverenitāti atsevišķās dalība valstīs, ir um, panākt tādu kopīgu suverenitāti Eiropas Savienības vārdā. Nu, ir, es domāju, ka laiks ir, ka šobrīd ir īstais laiks to darīt. Protams, tas nenozīmē, ka mēs vēlamies atteikties no savas suverenitātes par labu Eiropas Savienībai. Nē, tas nozīmē to, ka daudz dalību valstis ir savu varu zināmā mērā zaudējušas pateicoties globalizācijai, un tāpēc ir nepieciešams ar Eiropas Savienības palīdzību īstenot tādu kopēju suverenitāti. Jo gal galā globalizācija uh, uzliek tādus smagus pārbaudījumus. Tas ir smags process, un mums ir nepieciešami labāki rīki. Mums ir jārīkojas kopīgiem spēkiem, ja mēs vēlamies kļūt tikpat veiksmīgi kā citi starptautiskie spēlētāji, un es domāju, ka to vajadzētu paturēt prātā. Vēl viens komentārs attiecas uz demokratizācijas procesu starptautiskajās organizācijās. Es domāju, ka mums ir jācenšas panākt šādu demokratizāciju jebkurā veidā. Un te es runāju ne tikai par starptautisko fórumu demokratizāciju, bet arī par šo fórumu racionalizāciju, jo es domāju, ka visas Bretonvudas institūcijas, piemēram, Pasaules banka, Starptautiskais valūtas fonds, ir eh, jāiekļauj vienā sistēmā, tajā pašā sistēmā, kurā darbojas ANO. Pasaules tirdzniecības organizācijai arī būtu jāiekļaujas tādā pašā struktūrā kā ANO. Tā kā mums ir jādod kaut kādu stimulu tiem, kas labi strādā, savukārt jāsot tie, kas strādā neefektīvi. Un tas viss, es domāju, ka tas būtu tas virziens, kurā Eiropas Savienībai vajadzētu strādāt. Eiropas Savienībai ir nepieciešami tādi spēcīgi ieroči, ko varētu izmantot kopīgiem spēkiem visas dalību valstis, un tikai tādējādi Eiropas Savienība varēs būt spēcīgi spēlētāji pasaules arēnā. Un tas varētu palīdzēt uh, virzīt uz priekšu ne tikai daudzpusējās organizācijas, bet arī padarīt tās racionālākas, un tas radīja pozitīvas izmaiņas pasaulē. Gomešs kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Marijai Monisai par lielisku ziņojumu. Te patiešām ir ļoti labi identificētas problēmas un tāpat arī piedāvāt risinājumi. Uh, Es redzu, ka Marija tik tiešām centās nāk klajā ar tādiem ierosinājumiem, kas tik tiešām varētu izpelnīties atbalstu no daudzu puses. Bet tomēr es gribēju teikt, ka mūsu parlamenta loma ir būt tādiem drosmīgākiem, uh, identificējot problēmas un norādot uz risinājumiem. Un es no savas pieredzes varu teikt, ka jautājums par uh, ANO drošības padomas uh, reformēšanu ir ārkārtīgi būtisks. Un tagad ar Lisabons līgumu palīdzību un ar saistībām un mērķiem, kāds tas mums uzliek, mums ir iespēja kaut ko izmainīt. Ja vien mēs būsim drosmīgāki, ja mēs tik tiešām centīsimies panākt ANO drošības padomas reformēšanu, tad mēs tik tiešām varētu kaut ko panākt, ja mēs eh, paši savā starpā vienotos par to, kā padarīt sevi par mm, redzamākiem spēlētājiem ANO drošības padomē. Un te jau nav jautājums par to, uh, par Eiropas Savienības eh, posteņu iegūšanu no drošības padomē, bet te ir jautājums tieši par drosmi. Un, ja tas nenāks no mūsu puses, no parlamenta, no mūsu valdību puses, jau tas nekad nenāks. Un it īpaši no komisijas nu arī mēs neko tādu nevaram gaidīt. Vismaz pašreizējā brīdī. Tā kā es domāju, ka te parlamentam būtu iespēja būt drosmīgākam runāt par uh, paplašināšanos un uh, pārstāvniecību, par atbildību. Nu, varbūt tas nav tik interesanti manā skatījumā, nav tik satraucoši arī ka trīs varas, kas, kas mm, Vācija, Indija un Brazīlija, kas vēlas kļūt par pastāvīgajām ANO drošības padomas dalību valstīm, ir uh, atturējušās balsojumā par Lībiju. Nu, tas tiešām ir satraucoši. Nu, kā tad, kā tad valstis tādā būtiskā jautājumā var atturēties, ja tās vēlas kļūt par pastāvīgajām ANO drošības padomas dalību valstīm? Es domāju, ka tām būtu jāuzņemas tāda izšķiroša loma, atbildīgāka loma, nevis vienkārši jātur šādā balsojumā. Un tad jautājums par, par veto. Es domāju, ka ANO drošības padome nevar reformēt, ja nereformē šīs te veto pilnvaras, kas tik tiešām bieži vien paralizē ANO drošības padomas darbu. Un es domāju, Es te nepieminēšu pilnīgi visus elementus, kas ir iekļauts ziņojumā, bet šajā te jautājumā es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu būt redzamākam, un es arī nākšu klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem. Paldies! Paldies, Gālerkungs! Jā, vielen dank, eh, Vorsitzender! Paldies, priekšsēdātāji! Arī no savas puses gribētu pateikties kolēģei Monisas kundzei par šo ziņojumu. Es gribētu runāt galvenokārt par diviem punktiem, par 11. un par 12. punktu. Protams, es atbalstu visā pilnībā 11. punktā pašreizējā redakcijā. Es tikai ceru, ka mūsu lēmumu pieņēmēji nākamajā reizē strādās labāk, tad, kad būs uh, runa par, tad, tad kad vajadzēs panākt uh, balsu vairākumu par um, Eiropas Savienības lomu ANO ģenerāla asamblējā. Es domāju, ka mēs no savām kļūdām mācījušies. Decembrī Kinšasā, tad, kad bija lākākā sarunas, tad pārstāv no Gojans pastāstīja, kā tas viss notiek. Un nu, būtībā ir tā, ka Eiropas Savienības pārstāvs dienu pirms balsojumu ieradi, bija ieradies un uh, teikt, ka jā, jūs jau droši vien balsosiet AKK ietvaros tāpat kā mēs. Nu, tas bija vienu dienu iepriekš. Viņi savukārt sacīja, nē, bet nu, mēs esam, mums ir savādāks risinājums, mēs nevaram tā no vien, tā pēkšņi mainīt savus lēmumus, un līdz ar to Eiropas Savienībai nekas neizdevās. Es domāju, ka mums ir tiešām jāiestājas par to, ka nākotnē ir labāk jāorganizē savus darbus. Attiecībā uz 12. punktu, es domāju, ka mums ir jābūt ambiciozākiem. Uh, Un proti, ja es nerunāju tikai par to, ka vajadzētu mudināt informēt Vāno eh, drošības padomas dalību valsts par notiekošo situāciju. Es domāju, ka kopš mums spēkā ir Lisabonas līgums un um, drošības un ārpolitikas jomā mēs vēlamies tomēr tā kā runāt vienbalsīgi. Un tāpēc mums ir jāatrod risinājums, kas palīdzētu panākt to, ka tās dalība valstis, kas ir pārstāvēts ANO drošības padomē, pārstāv mūsu visu kopīgo nostāju. Un es domāju, ka tas, to, kā mēs to panākam, vai, nu, teiksim, ārlietu padomē vai kā citādi, to tad arī vajadzētu ANO drošības padomē parādīt vienbalsīgi no Eiropas Savienības puses. Uh, bet man šobrīd. Es, nu, es to domāju tā vispārīgi, nevis tieši attiecībā uz savas valsts nostāju Lībijas jautājumā. Salafrankas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Muņas kundze par šo ziņu projektu, kurā ir runa par Eiropas Savienības lomas paaugstināšanu starptautiskās organizācijas. Es atsaucies uz Kukana kunga, manas grupas ēna referenta pozīciju, nu, norādot, ka tas tik tiešām ir nozīmīgs pamats, lai mēs pastiprinātu savu lomu. Bet es tagad gribētu sniegt dažus komentārus attiecībā uz jūsu sacīto pārdalību drošības organizācijas tādās kā NATO. Viens šeit no jautājumiem ir tik tiešām nepieciešams stiprināt šo lomu. Otrkārt, uh, E, sadarbība ECO ietvaros, e, kur mēs e, sadarbojamies jautājumos, kas ir saistīti ar vēlēšanu novērošanu. Es domāju, ka tas ir nozīmīgi, un šie jautājumi ir jāskata padziļināti. Tālāk gribētu runāt par sadarbību apvienoto nāciju ietvaros. Mums Eh, bija tādas gaidas, kā piemēram Eiropas Savienības pārstāvja eh, ievēlēšana drošības eh, padomē, tāpat arī jauno rezolūciju, kas ņemtu vērā jauno raksturojumus, ko sniedz Lisabonas līgums, un it īpaši jāsaka Galerkunga sacītais drošības padomes ziņā ir ļoti žēl, ka Eiropas Savienības dalībvalstu lodzekļi nebalso vienādi vienā virzienā, ka nav šeit koordinācijas. Un mēs vēlētos, lai šī pozīcija būtu saskaņota. Šāda vienota pozīcija būtu ļoti vēlama. Tāpat arī es gribētu atbalstīt atsauci, eh, ko pieminēja Lansdorfa kungs. Un par apvienotajām nācijām runājot, gribu arī uzsvērt to, ka viss, kas attiec uz tūkstošgadus mērķu sasniegšanu un nozīmīgo finanšu devumu, ko Eiropas Savienības sniedz šajā sakarā. Šeit būtu ļoti daudz darām, lai varētu vēl stiprināt mūsu uh, statusu. Norā, noslēgumā gribu sacīt, ka ziņojums ir sagatavots lieliskā virzienā, un, kā jau sacīja Muņas kundze, mums ir jādomā uh, Eh, pašiem par labāku sava darba koordināciju. Un eh, Muņas skundze runājot par eh, E, ka vēl nav ziņojums pieejams visās valodās un ka tas e, tiks ātri sakārtots, lai mēs varam to lasīt visās valodās. Paldies! Tas būs pieejams visās valodās, tad, kad liks, um, tiks likti uz balsojumu grozījumi. Nākošais runātājs ir daudzpusējo attiecību uh, padomnieks Eiropas ārējās darbības dienestā. Uh, Runājot par dažiem ziņu projektu jautājumiem, vēlos apsveikt eh, referenti par uh, lielisko ziņojumu un, un to, ka ir ņemts vērā Lisabonas līguma gars. Bet, iespējams, jūs apzināties, ka ir ļoti nozīmīgi runāt uh, vienā balsī no Eiropas Savienības pusģenerālajā asamblējā. Uh, šis ir samērā izaicinošs uzdevums, ja mēs skatām to Eiropas, um, ja mēs to skatām šī ziņojuma projekta ietvaros. Šeit ir neliela detaļa, kas jāno uh, rāda vēl, kas būtu mans pienākums. Uh, multiplying and increasingly complex. Taču mums ir jādomā par uh, kopējas problēmas atrisināšanu un arī par to, kā mēs varam labāk pārstruktūrēt globālo pārvaldību. Protams, jāapzinās gan, ka e, Eiropas Savienība dalībvalstīm jāstiprina sava loma multilaterālos, jeb daudzpusējos fórumos. Kā mēs varam to sasniegt praktiski? Ir viens no Eiropas Savienības izaicinājumiem šodien. Tas fakts, ka mēs esam novērotāji daudzpusējos fórumos, ir jau ļoti nozīmīgi. Un atsevišķi apstākļi jau sākotnēji mūs kavēja gūt šo nozīmīgāko lomu. Šobrīd mums ir jādomā par izteiktāku uh, lomu daudzpusīgos fórumos, to arī norādīja vairāki runātāji, un no šīs samērā marginālās novērotāju pozīcijas tādā veidā mēs varētu izkļūst. Tāpat jūnijā notiks debats par šo jautājumu par Eiropas, eh, par apvienotām nācijām un globālo pārvaldību Tāpat arī es gribētu norādīt, kā e, ļoti nozīmīgi šobrīd būtu uzlabot e, drošības padomas darba metodas. Tas ir visnozīmīgākais šobrīd jautājums. Paldies komisijas vārdā. Konteiso kungs, arī uz divām minūtēm. Paldies, es pārstāvu e, ekonomikas un finanšu lietu dēgā un runāšu pār šo politikas jomu. Eiropas Savienības dalības ekonomiskās debatēs eh, kļūst aizvien nozīmīgāks, it īpaši ņemot vērā eh, ekonomikas un finanšu krīze. Eiropas Savienība ir eh, vislielākā ekonomikā pasaulē ar vienu no visnozīmīgākajām valod, valūtām. Un tāpēc ir īpaši jāuzsver mūsu nozīmīgā loma. Eiropas Savienībā ir jārunā vienā valstī, uh, un mēs īpa, ļoti apsveicam Muniņas kundzes sagatavoto ziņojumu projektu. Pašreizējā situācija vēl ir tālu no apmierinošas, kā jau to norādīja gan referenti, gan eksperti. Tas ir politisks jautājums, un tāpēc Eiropas Savienība. Uh, Eh, tāpēc eh, komisija apsveic sagatavoto ziņojumu. Viena piezīme no mūsu puses ir līguma 138. pants, kas paredz procedūru, kas ir jāievēro, lai varētu nodrošināt pārstāvību finanšu institūcijās. Un pamatā komisijai ir jāpiedāvā pārstā, šis pārstāvības veids, ko apstiprina padomu. Tāpat arī es gribu vērst jūsu uzmanību uz faktu, 20, uz 20. oktobra parlamenta rezolūciju, kas ir balstīta uz līgumu 225. pantu Eiropas parlamenta iniciatīvas tiecībām lūdzot pieņemt likumdošanas aktu balstoties uz 138. pantu. Un Es domāju, ka Muņisas kundzes um, ziņojumā varētu pieminēt šīs rezolūcijas attiecībā uz likumdošanas iniciatīvas aspektiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Īsi dodu vārdu ekspertiem, ja tie vēlas izteikties. Muņis skundze tādā gadījumā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem ēnu referentiem par ļoti konstruktīvajiem komentāriem par šo projektu ziņojumam, un es domāju, ka visi runājot par šo politiku dažādiem punktiem un par vienu un to pašu institūciju, mēs varētu sniegt vairāk vēl savu devumu un ieteikumu šim ziņam projektam, taču mums ir reālās telpas eh, problēma un tāpēc es gribēju apriebežoties ar šiem priekšlikumiem tā vietā, lai eh, atkārtotos vairāk kārtīgi. Un tomēr vēlos eh, izcelt parlamentu sadarbību ar dažādām institūcijām, taču es domāju, ka vajadzētu maksimizēt eh, to telpu, kas ir mūsu rīcībā, lai nāk klājā ar maksimumu priekšlikumu un lai norādītu tās problēmas, kuras ir jāatrisina. Es piekrītu tam, ka apsver, apsvērumā ir varbūt mazliet pārāk asi e, pausta pozīcija, e, kuru varētu mazliet niansēt. Tālāk runājot e, par ziņojuma valodu. Tas ir sagatavots sākotnēji angļu valodā, lai mēs varētu ņemt vērā uh, lai mēs varētu attiecīgi strādāt plenārsēdē. Un ja mēs būtu atlikuši uz vēlāku laiku eh, ziņojumu iesniegšanai, un tas, tiktu, tas arī tiktu pārtūkots eh, spāņu valodā, bet šis ir pirmais visaptverošais eh, projekts un ceru saprotams visiem, un tāpēc arī E, turpmākās versijas būs sagatavotas pārējās valodās, un arī grozījumi būs pieejami visās valodās, vismaz es tā ceru, bet tas lielā mērā būs atkarīgs no administrācijas, taču katrā ziņā tiks standārti ņemt vērā. Vispirms būs, e, būs e, projekts, un pēc tam atvēlēti termiņi grozījumiem un tulkošanai. Taču es uzskatīju, ka saprātīgāk ir ziņojumu sagatavot angļu valodā. Pēc komentāru uzklausīšanas es domāju, ka tas būtu labs pamats konsensam mūsu komitejā, lai mēs sagatavotu tādu ziņojumu, kas būtu maksimāli koriģēts, ņemot vērā eh, mūsu parlamentā eh, pozīciju ārlietu ziņā un tajā, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības un Eiropas parlamenta lomu un Eiropas Savienības pārstāvību multilaterālās institūcijās un organizācijās. Paldies! Sala Franko kungs gribēja izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju atsaukties uz eh, valodu jautājumu. Mēs neiebildām, ka šodien ziņojums nav tika, nav ticis apspriests šodien, ka tiks, ticis apspriests, eh, tic, ja, neraugoties, ka tas tic, ticis iztulkots. Taču mums ir notikušas ļoti, ļoti plašas debates pār, eh, par valodām, bet mums ir nepieciešams eh, ņemt vērā pašu noteiktos standartus, vai tā būtu pirmā, otrā vai trešā, ceturtā versija. Uh, vai tas ir šķērslis vai nav. No, mums, mēs šobrīd esam spiesti pieņemt darbu angļu valodā, taču termiņu jautājums šeit nebūtu, e, nebūtu e, ņemams vērā. Termiņi tiek noteikti e, visiem. Mēs apzināmies, ka ir jāstrādā šobrīd ar angļu valodas versiju, taču mēs gribētu tomēr, lai tiktu piemēroti standarti un normas, kādus mēs paši esam noteikuši. Paldies, Sala Frankas kungs. Man eh, tika norādīts, ka ziņojums būs pieejams visās valodās pirms grozījumu iesniegšanas. Eh, grozījumu termiņš 31. marts, pulksten 12. Otrā diskusija komitejā 19. aprīlis, balsojums 20. aprīlī un plenārsēdē e, projekts, ziņojuma projekts tiek skatīts maijā. Un mēs tagad pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Mēs uzklausīsim Balzāni kundzi, kas runās par budžeta prioritātēm 2012. E, gadam. Balcānī kundze ir piekritus tikties ar visām specializētajām komitejām, lai varētu ņemt vērā tos būtiskos jautājumus, kas būtu jāiekļaut tad, kad komisija prezentēs budžetu un pēc tam tas tiks apspriests. Uh, gan padomē, gan parlamentā, tātad abās budžeta autoritātēs. Un es vēlētos šeit būt optimistisks attiecībā uz to iespēju, ka budžeta komiteja eh, pieņem komisi, mūsu komitejas eh, priekšlikumus 2012. gadam un arī eh, paļaujos uz to, ka Muņis kundze, kura strādā pie atzinuma, Eh, kā arī ērreferenti, varēs formulēt attiecīgus um, un piemērotus ieteikumus attiecībā uz ārlietu komitejas prioritātēm, lai darbs varētu notikt nepārtrauktā un piemērotā veidā. Balcānī kundze, lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Dos paldies godātie kolēģi, ka piekritāt ar mani tikties. Uh, pagājušajā gadā piedzīvojām Lisabonas līguma spēkā stāšanos, un pavisam oficiālā kārtā tas, nu, tas it kā bija paredzējis vienkāršot budžeta procedūru, samazinot lasījumus uz vienu pēc skaita un arī samazinot šo samierināšanās uh, sēžu raundus, bet tā visa rezultātā tomēr radušās milzīgi daudz problēmas, kas vēl nav atrisinātas. Budžeta procedūras joprojām ir ļoti sarežģītas, te ir ļoti daudz grūtību, ļoti daudz tādu delikātu punktu, Un šī gada prioritāte ir tāda, ka budžeta komiteja vēlas tikties pēc iespējas ātrāk jau ar specializētajām komitejām, tā lai tajā brīdī, kad strādāsim pie budžeta prozorskā projekta, eh, pirmo reizi tas neaprobežotos vairs tikai ar budžeta komitejas ierosinājumiem. Tas nav tāds šaus budžeta komitejas viedoklis, ar ko tiek strādāts. Nē, bet ir jau ņemt vērā visu specializēto komiteju priekšlikumu un idejas. Mans priekšlikums līdz ar to ir bijis ies, iekļaut prioritātēs 2011. gadam visus arī, arī visas jūsu domas, tā lai tas viss saskaņotos ar 2020. gada stratēģiju. Šī stratēģija pilnīgi noteikti ir ļoti svarīga, jo te skatāmies gan vidējiem, gan ilgtermiņā uz finanšu investīcijām. Tas nozīmē, ka mēs daudz uzmanīgāk un daudz ilgspējīgāk plānosim ilgtermiņu budžetu. Tāpat laikā mums lūk rodas jau iespēja norādīt uz tādām autentiski eiropeiskām prioritātēm, kurām tad varētu piekrist uh, viss parlaments. Eiropas Savienība šobrīd cenšas uh, izstrādāt šīs stratēģijas atsevišķos konkrētos kon komponentus. Nu, tātad uh, šādā kontekstā vēlamies arī pievērsties, lūk, tieši tā kā jūs specializētajai komitejai, kas varētu palīdzēt mums definēt uh, prioritātes savā kompetences jomā. Uh, teiksim, tās izdevumu sadaļas un, un, un iedaļas, kas tad atbilstu jūsu kompetencēm un tāpat laikā iekļautos 2020. gada stratēģijā. Jūsu komiteja ir atbildīga par ļoti daudzām eh, daudzgrīgajām finansējuma programmām, dažādos veidos reizēm esam guvuši pozitīvus rezultātus salīdzinājumu, nu, salīdzinājumu ar sākotnējiem mērķiem, nu, piemēram, kaimiņattiecību politiku, šo politiku budžets ir pieaudzis par 10% laika gaitā. Citas daudzgadu programmas savukārt nav bijušas tik veiksmīgas. Un izdevumi, piemēram, par 20% ir sama, samazinājušies. Nu, tad, protams, arī visi šī ārkārtas gadījuma palīdzība ir tās nelielās jomas, kur mums ir zinām elastības manevrēšanas iespēja budžetā, bet nu tā ir joma, kur šai komitejai būtu iespēja sniegt mums palīdzību. Un izm, tā, lai mēs varam izmantot šo elastības mirkli un tā varētu tātad palīdzēt mums virzīties uz priekšu. Turklāt vēl jāatminās, ka šīs komitejas prioritātes tiks ņemts vērā gatavojot šī nākamā gada budžeta projektu, un šīm, projekti, šīm prioritātēm vajadzētu būt tieši tādām pašām, kas vadīs mūs arī tajā brīdī, kad strādāsim pie sagatavošanas darbībām un izmēģinājumu projektiem. Tri, 3. jūnijas ir iesnieguma, ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš, Un mēs tātad pēc tam vēlamies saņemt arī, pirma, mēs iesniegsim savu budžetu projektu komisijai, pēc tam saņemsim pirmo atsauksmi. Vēlamies, lai viss šis process norisinātos pārskatāmā veidā, lai tiktu ļoti skaidri definēt arī šie grozījumi, lai redzam, ka tajā brīdī, kad mums iesniedz skaitļus un to darīs komisija, lai mēs varam sākt tālāk definēt parlamenta nostājas. Uh, Un tāpēc mans aicinājums jums, kolēģi, šobrīd ir tāds, ka debatas pašā centrā, debašu pašā centrā ir tieši šīs uh, budžeta prioritātes. Un tam jānotiek jau pietiekami agri visas procedūras ietvaros. Tāpēc, lai viss parlaments varētu atbalstīt budžeta komiteju tajā brīdī, kad nonākam pie kāda konkrētāka rezultāta, varam apvienot spēkus. Un līdz ar to tad mūsu nostāja būs daudz spēcīgāka attiecībās provizorisko budžetu, ko komisija E, publicēs 20. aprīlī. Kad runājam par sagatavošanās darbiem un izmēģinājumu projektiem un skaitļiem, tad jāsaka, mums ir vajadzīga saskaņotība visā parlamentām. Šiem priekšlikumiem ir jābūt politiski redzamiem, tiem ir jābūt saprotamiem, uh, arī pārējai pasaulē. Un tāpēc es ceru, ka es gūšu no jums arī zinām tādu ieguldījumu. Es ceru, ka jūs varēsiet uzņemties atbildību par savām izdevuma sadaļām un to varēsiet demonstrēt, palīdzot uh, man gatavot šo sadaļu. Paldies, priekšsēdētāji. Muris Skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi runājot par uh, budžetiem ir pārāk griveikt visaptvarošu analīzi. Mēs uzskatām, ar referenti Balcāni, ka budžetam 2012. Eh, gadam jāņem vērā mūsu lielākās e, prioritātes nodarbinātība un konkurētspēja un stratēģija 2020. Mums ir jādomā par uh, to, kā mēs varam risināt nepietiekam finansējumu jautājumus. Eiropas Savienība kā globāls spēlētājs ir atbildīgā par pietiekamu sava svara īstenošanu starptautiskās attiecībās un pastāv risks pretējā gadījumā starptautiskai marginalizācija. Eiropas Savienība neveicina savas intereses un vērtības ārpus un tas ir iespējams, tas var notikt tad, ja šis finansējums ir zem attiecīgo nepieciešamību līmeņa. Tāpēc mums ir jāņem vērā Eiropas Savienības kā globāls spēlētā jaunā realitāte. Ir skaidrs, ka šobrīd, lai gan mēs vēl konkrētu skaitļus nezinām, mēs e, pilnīgi skaidrs nevaram skriet, sniegt izsmeļošu atbildi, taču ir daži jautājumi jāņem vērā, domājot par šo 2012. gada budžetu. Un gribētu uzsvērt sēkojošus punktus no ārlietu komitejas perspektīvas. Pirmkārt, komisija ir jādomā par to, kā atrisināt juridisko bāzi instrumentiem sadarbībām ar um, industrializētām valstīm plus. Tālāk ir uh, jādomā par to, ka nav paredzēts šeit pietiekams finansējums tādās strateģiskās jomās Eiropas Savienībai, kā sadarbība ar Latīņamerikas valstīm. Daudzas Latīņamerikas valstis ir izaugsmes valstis, kur ir pietiekama juridiska drošība, un vajadzētu noteikt, kāda ir to dalība eh, IC plus eh, ietvaros. Tāpat E, jādomā, ka var, varētu situāciju ietekmēt stabilitātes instrumentās samazināšana un kā tas ietekmēt attiecīgos mērķus. Apzinoties budžeta grūtības, kādas ir gan Eiropas Savienībai, gan dalībvalstīm, ir ņemot vērā šo situāciju, tas ir ārkārtīgi būtiski. Uh, ir jāanalizē dažādas budžeta sādaļas. Mūsu lielākie pūliņi ir ārlietu ziņā jākoncentrē uz vidusjūras e, zonu. Un tiek pār, ja tiek pārskatīta kaimiņa attiecība politika virzienā uz dienvidiem, tad uh, pēdējie notikumi ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu, lai mēs stiprinātu šo politiku un veidotu jaunus stabilus finanšu instrumentus. Tāpēc mēs apstiprinām Franceskas Balcānī viedokli ka ir jāstiprina Eiropas Savienības uh, loma vidusjūras reģionā, kā tas ir norādīts vadlīniju 12. punktā. Un es uh, domāju, ka nozīmīgi ir saņemt komisijas ziņojumu par finanšu instrumentiem, lai varētu atbalstīt demokrātijas centienus vidusjūras reģionā. Tāpat arī mums ārlietu komiteja ir jāzina, vai ir citas līnijas, kas neatbilst eh, ceturtajai sadaļai Bet kas ietilptu mūsu komitejas eh, eh, interesēs? Tāpat ir jādomā par eh, lielāku humanās palīdzības sniegšanu, par Frontex aktivitātēm, pilnīgi skaidrs, ka šie priekšlikumi nedrīkst palikt tikai deklaratīvā līmenī, bet mums ir jādomā par uh, esošo izaicinājumu līmeni. Piekrīt arī referentei runājot par to, ka ir labāk jāuzlabo kopienas budžeta īstenošana, un mums ir jāpatur prātā, ka ceturtajā eh, nodaļā izpildes līmenis ir ārkārtīgi augsts, tāpēc mums ir jāzina, ka ja tiek kategorijas samazinātas, tad tās nedrīkst būt tās, kur izpilde ir maksimāla. Uh, un tās attiec uz ārējo politiku. Tāpat arī eh, stratēģija 2020 var būt īstenojama tikai ar pietiekamu finansējumu. Eiropas Savienība kā globāls spēlētājs, eh, tai ir nepieciešams adekvāts finansējums. Tāpēc, ka eh, pieaugums šeit varētu uh, Eh, sniegt ļoti lielu labumu Eiropas Savienībai, bet nenozīmētu ievērojumu budžeta palielinājumu. Un runājot par administratīvām izmaks, izmaksām, tiktu piedāvāta vesela rinda ar grozījumu, lai varētu e, izvērtēt to, kā ārējās darbības, eh, kāds ir ārējās darbības dienestas vairs 2012. gada budžetā, un vai ir iespējams finansējumu eh, šīm sadaļām, vai arī šīs eh, šeit finansējums būtu jāpalielina. Un visbeidzot, ir nepieciešams, lai visi šie pūliņi budžetziņā ko mēs lūdzam no ārlietu komitejas puses, kalpotu tam, lai Eiropas Savienībai būtu labāka redzamība. Tāpēc, manuprāt, Eiropas Savienības fondi, kas tiek virzīti caur citām organizācijām, konkrēti apvienotiem nācijām, programmām, projektiem, Eh, jāapzinās, vai to var pievienot Eiropas Savienības ārējām darbiem dažādās tematiskās jomās, vai tas ir obligāts starptautisks devums. Taču es domāju, ka mums vajadzētu veidot šeit sinerģiju un rēķināties ar tām darbībām, kas notiek eh, šajās struktūrās, kas nodrošinātu labāku Eiropas Savienības eh, redzamību. Kā jau es sacīju, ka šim Uz šo brīdi mums nav skaitļu, un mēs vēl esam visai agrīnā etapā, lai nāktu klājā priekšlikumu no ārlietu komitejas puses taču. Vadlīnijas pamatā ir tās, ko jau es norādīju, un to es arī darīju zinām ēnu referentiem, ar kuriem mēs sanācām kopā, kā arī budžeta komitejas referentē iesniedzu šo pozīciju. Paldies! Merci, monsieur Lams. Lielas paldies tālāk, Lamsdorf kungs. Jā, ja, vielen dank, nur ganz kurz. Paldies pavisam īsi. Pirmkārt, es gribētu jums eh, pateikties par to, ka jūs eh, jau tik agri mums izstāstījāt, kādas ir tās prioritātes un runājat ar mums, tas man liekas ļoti labi. Es ceru, ka es pareizi saprotu, ka šeit ir runa tikai par instrumentiem no kopienas budžeta, vai ne? Vai arī te ir iekšā administratīvais budžets? Nav, vai ne? Un tad man būtu viens jautājums un viens komentārs. Jautājums ir par Eiropas attīstības fondu, kas nākotnē tiks integrēts Eiropas Savienības budžetā. Tas notiks jau 12. gadā, un es gribētu uzdot jautājumu, kāda būs ietekme, kur, uh, Un tad Munis Skundze jau te pieminēja, mums ir uh, instruments cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanai. Ja, un es domāju, ka šeit vajadzētu īpaši uzsvērt šo te demokrātijas aspektu. Nesen ar amerikāņiem bija tāda liela konference, un parlamentā viss ir viensprāts, ka uh, Eiropas Savienības ārējās, ārējo rīcību kopumā. Tas ir tāds ļoti prioritārs jautājums. Mums ir ļoti augsta kom kompetence šajā jautājumā, un Eiropas Savienība ir diezgan daudz jau šajā jomā izdarījusi, un līdz ar to mums ir tāda laba slava šajā jomā, bet vēl ir ļoti daudz darāmā, un to mēs ļoti redzam arī Ziemeļāfrikā. Bet es domāju, ka ja mēs vēlamies izdalīt prioritātes, tad šī būtu tā īstā vieta, kur varētu likt uzsvaru un vēl vajadzētu prasīt, lai šajā instrumentā būtu ievērot lielāka elastība. Paldies! Merci! Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Jātenmeki kundz, lūdzu. Kiitoksia, puheenjohtaja. Liels paldies! Mēs eh, nu, pat esam ieguvuši ļoti precīzu un būtisku informāciju. Un es gribēju piemitināt pāris elementus, īpaši par tiem punktiem, kuri man nešķiet pieņemami. Nu, piemēram, kaimiņa attiecība politika. Ņemot vērā Eiropas ārējo politiku, tas ir viens no tādiem svarīgiem pīlāriem, un šobrīd, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi, lai tās uh, valstis, kas ir kaimiņu reģionā, saņemtu atbalstu no Eiropas Savienības. Viņam ir vajadzīgs šis atbalsts, lai tās varētu virzīties uz demokrātiju. Un mums ir tāpēc jāsaglabā šis eh, solījumu gars, respektīvi atbalsts tautsēmniecībai, kas tomēr tāpat laikā neizslēdz arī cita veida rīcības un pasākumus, nu, piemēram, citās kontinentu daļās, nu, piemēram, mūsu jaunajā austrumu kaimiņu un tam līdzīgi ir jāskatās pavisam konkrēti, kāda tad ir šie, šo fondu, šo instrumentu līdzekļu. Un e, atcerēsimies, ka Benāli un Mubaraks viņi visi guva no šāda veida līdzekļiem zināmu lauvas tiesu. Eiropas Savienība nebija izsvērusi visus šos jautājumus, un šī atbalsts jāsliedz kvalitatīvi pārliecināt, un nedrīkstam šo atbalstu e, nodrošināt valstīm, kas vēršas pēc tam uh, pret pilsoņiem. Mums jāpalīdz sabied, pilsoniskiem sabiedrībai un jāpievērš tieši tādai rīcībai, kas īstenojam uz vietas. Un jāsaka, Eiropas Savienība šajā jomā, nu, savus mēķus gluži sasniegus viss nav. Piemēram, demokrātijas un cilvēktiesība instruments. Te, tas, ar, tie, tas ir arī instruments, kas izmantojams ārpolitikas ietvaros, un šiem instrumentiem jātop uzlabotiem. Tie jāizmanto, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību mūsu partneru valstīs, gan Eiropas dienvidos, gan arī uz austrumiem no Eiropas. Ar nepacietību gaidu arī iespēju redzēt, kādas tad būs budžeta sekas eh, šai jaunajai partnerattiecību politikai un kaimiņattiecību politikai. Gribu vaicāt eh, pārstāvē vienu vārdu. Kāds, jūsuprāt, varētu būt budžeta ietekme uh, šāda veida partneru attiecībām šobrīd, kāda varētu būt tie instrumenti, ar kuru palīdzību mēs varētu finansēt šīs jaunās partneru attiecības un kāda ir papildus līdzekļi, kas šajā gadījumā būtu vajadzīgi. Nosacījumi, ko piemērojam finansējumu piešķiršanai, arī ir ārkārtīgi nozīmīgi. Partnerattiecību politika ir jāveido tā, lai līdzekļi būtu vairāk tajos gadījumos, kad tie tiek efektīvi un atbilstieši nosacījumiem arī izmantoti. Visi šie lielie izdevumi Eiropas budžetā pārsvarā ir saistīti tieši ar ārpolitiku. Un tāpēc mums jāpievēršas arī atdevēji, ko varētu šādas investīcijas radīt. Un noslēgumā gribēju teikt vēl vienu lietu. Esmu īpaši piesardzīga un pat negridi, negribīga, kad runājam, piemēram, par sadarbību ar Latīņu Ameriku. Uh, nu, es nedomāju, ka tā vajadzētu būt prioritātei nākamajos gados līdzekļi virzienā uz Latīņu Ameriku. Manuprāt, tos paredzēts uh, pie, pie palielināt, bet, manuprāt, prioritāte būtu jā, jā, jāredz kur citur. Paldies, saka priekšādātājs Farmakungs tālāk. Paldies, priekšādātāji! Vēlējos izteikt pāris papildu komentārus tam, ko teica Munis skundze, tīpaši attiecībā uz dienvidu, eh, dienvidu reģionu pie vidusjūras krastiem. Mēs ar Salfranku skungu spriedām par šiem jautājumiem, un viens no jautājumiem, ko spriedām arī bija ekonomikas instrumenti, ko varam izmantot šajā situācijā. Es domāju, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi lai mēs 2012. gada budžetā pievērstos šim sadarbības mehānismam starp instrumentiem, jo pat tā kaimiņatīdzība politika, ko šobrīd jau piemērojam, ietver procesu, kur tiek runāts vienlaicīgi arī par Eiropas investīciju banku mandātu. Arī tas ir jāizvērš attiecībā uz šo reģionu. Tāpat es runāju arī par ERAB un par sarunām, kas turpinās par virkni jauniem instrumentiem, piemēram, lauksaimniecības sadarbības jomā, pārtiks apgādes jomā, pilsoniskās sabiedrības atbalsta jomā. Un tāpēc tāpēc ir ļoti svarīgi runāt par koordināciju, par saskaņošanu, lai nenotiek pārklāšanās, lai mums ir skaidri noteikts prioritātes, ko mēs grasamies darīt un panākt šai vidusjūras reģionā gan 2012. gadā, gan ilgākā termiņā. Turklāt, domāju, ir kārtīgi svarīgi pievērsties arī nosacījumiem, ko pievienojam finansējumam. Tas nu, mums jārod pareizā metoda, kā šos nosacījumus paust gan attiecībā uz demokrātiju, gan arī runājot, piemēram, par administratīvo atbalstu, ko nodrošinām, tā lai šie nosacījumi tiek izpildīti izpildīti, un tas not, nori, norisinās adekvāti. Turklāt vēlos arī apskatīt risku, kas saistīts ar to, ka tradicionālā, tradicionālā daļa ar kaimiņattiecību atbalsta instrumentiem tiek salītāta starp dienvidiem un austrumiem. Es domāju, ka uz to tiks izdarīt zināms spiediens, un mums tas būtu tā visam diplomātiski arī jārisina tā, lai rodam atbilstīgu risinājumu. Lamsdorf kungam gribēju teikt sekojošo. Balzānī kundze noteikti tam arī pievērsīsies. E, šis jautājums lielākoties saistīs ar pagaidu budžeta reformas komiteju, lai pārliecinātos, ka tajā brīdī, kad runāsim par ilgadējo finanšu plānu, mēs varam runāt par virkni citu principiālu raksturu jautājumu. Un tāpēc šai komitejai es tomēr ieteiktu domāt arī mazliet par to, kas šodien, šobrīd tiek darīts Sure komitejā. Grozījuma iesniegs, iesniegšana šai komitejā grozījumiem ir marta pēdējā diena, un pēc tam sāksies e, sarunas par nākamo ziņojumu, par nākamo finanšu plānu, un tur tiks, protams, lielā mērā iesaistīta arī ārlietu komiteja ar savām prioritēm. Lūdzu, ņemiet vērā arī Sura komitejas darbu šajā gadījumā. Paldies, saka priekšādātājs. Precizējums pēc jautājuma, ko uzdeva Jatenmakī kundze. Tātad par finanšu, par budžeta ietekmi, ko rada partneru attiecību un kaimiņattiecību politikas dienvidos. Šo jautājumu esam nodevuši tālāk, un tā ir tāda pēdējā mirkļa pā, grozījums mūsu dienas kārtībā, un jums būs iespēja šo jautājumu uzdot. Tālāk Salafrankas kungs. Gracias, eh, senor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties. Uh, referentei, lai mēs apsprā, varētu apspriest uh, prioritātes. Mūsu komiteja, es domāju, ka Muņas kundze ir izklāstījusi mūsu komitejas eh, prioritātes. Tās tiek atkārtotas katrs gadus viens no būtiskiem punktiem. Uh, ir tas, ko pasvītro Fārma kungs. Kā īstenot tās sasniegtās nepieciešamības, ar kurām mēs saskaramies šobrīd vidusjūras dienvidkrastā, un pār to, kādas pārorientācijas būs nepieciešams kaimiņattiecību politikā Un šeit eh, runājot par fondu pārvirzīšanu, var rasties citi jautājumi. Es domāju, ka komp... Eh, mūsu apņemšanās ir jāīsteno visās geogrāfiskajās zonās un jābūt ir gan elastīgiem. Taču priekšstādāt ir ļoti svarīgi, lai augstā pārstāve savā ziņojumā mēģināt apvienot dažādos līdzekļus, kas ir Eiropas Savienības līdzekļu eh, rīcībā. Ne tikai budžeta līdzekļus, kas ietekmē mūsu šī rīta debatu šobrīd, bet arī tie līdzekļi, eh, kas ir mūsu rīcībā eh, piemēram, Eiropas, no Eiropas investīciju bankas, tas gatavībā veikt darbības šajā reģionā, taču uzsvaru vēlreiz, ka iepriekš viss iepriekšējās apņēmības eh, ir jāņem vērā un jāpatur spēkā visās geogrāfiskajās zonās. Es domāju, ka mēs nevaram, eh, kā pie mums ir pieteikts, eh, pieņemt sacīt, izģēbt vienu svēto, lai ar to apģērbtu citu, bet mums ir tajā pašā laikā arī jādomā par to, kā mēs varam risināt steidzamās situācijas. Un tāpēc, priekšsēdētāji, es E, nevar piekrist Latvijas kolonizācijām. Latvijā Amerika ir ļoti nozīmīgs partneris. Mēs šobrīd veidojam un attīstam e, pagājušā gada Madrides samita secinājumus, un tāpēc mums ir jārespektē mūsu apņemšanās visos reģionos. Mums ir arī jāgatavojas nākotnē, ir jādomā par padziļinātām pārdomām par to, kāda ir Eiropas e, Savienības loma starptautiskajā arēnā un ko mēs vēlamies sagaidīt no nākotnes finanšu perspektīvām. Nostāgumā priekšsēdētāji, kā ieteikums būtu, mums nevajadzētu mobilizēt visus savus resursus e, e, tai krīzē, kas ir vērojama vidusjūrā, nezinot, ka, e, kādā virzienā šie procesi dodas. Mēs redzējām, kādi rezultāti ir Eģiptei, kādi bija rezultāti 19. datumā, un mēs redzam, ka konstitucionālie grozījumi ir tādi, ko lūdza Mubaraka partija un brāļu musulmaņi. Tāpēc priekšsēdētāji mums ir jās, jārisina šeit steidzamības jautājumi, mums ir jādomā par nākotni, taču mēs nedrīkstam apdraudēt Eiropas nodokļu maksātāju resursus, nezinot to, eh, kādā virzienā tad šīs eh, process eh, ies tālāk. Mums ir jābūt sagatavotiem nākotnē, taču tomēr jābūt piesardzīgiem tad, kad mēs, eh, mēs eh, apņemamies ieguldīt savus resursus vēl bez skaidrības, ka eh, nākotnes, nākotnes attīstība šajā reģionā būs demokrātiska. Paldies, priekšsēdētāji! Bazanī kundze, vai vēlaties teikt noslēgumu vārdus? Grazie par questo. Paldies, saka Lazanīkums, paldies par šīm debatēm, tās bija ārkārtīgi interesantas. Pirmais iespējas, kas man radās uzklausot runātājs, bija tāds, ka te brīdī, kad runājam par ceturto iedaļu budžetā, lai arī tā varbūt nav lielākā sadaļa, lielākā daļa budžeta kopumā, un, eh, protams, tāpat laikā tiek uz to tiek izrīts milzīgs spiediens Un ir viena lieta, kas attiec uz visām medaļām, respektīvi, ka ir nepieciešams pietiekami liels finansējums. Nu, protams, ka tas ir vajadzīgs, lai Eiropas Savienības iestādes varētu saglabāt uzticēšanos uh, citu acīs, bet Tāpat laikā ir vajadzīga arī elastība, tā lai varētu liederīgā un efektīvā veidā rēģēt tajā brīdī, kad šīs nepieciešamības un vajadzības mainās, un turklāt nepieciešama arī koordinācija starp instrumentiem ļoti lielā apmērā, un koordinācija ir ārkārtīgi būtiska. Tā svarīga tā, ne tikai tāpēc, lai Eiropas Savienība būtu efektīva šajā laikā, kad gal galā piemērojam taupības pasākums daudz kur bet arī tāpēc, ka, lai, ka jānodrošina Eiropas Savienības pievienotā vērtība un tā turklāt jāpadara redzama un saskaņota. Un tam jāpievērš ļoti daudz uzmanības tajā brīdī, kad strādājam pie šīs budžeta iedaļas. Uh, izdevumiem. Ir ļoti būtisks problēmas, kas saistīts ar nepietiekamu finansējumu. Šai iedaļā mēs runājam par nepieciešamībām, kas mainās. Tā ir situācija, kas mainās, lūk, arī vidusjūras reģionā situācija mainās burtiski katru dienu, un ļoti labi, ka jūs to pieminat. Bet es gribētu lūgt kolēģus tajā pašā laikā arī pieiet šai lietai ļoti pragmatiski, praktiski no paša sākuma, par kur runājam šodien, runājam par 2012. gada budžetu. Ir arī ļoti citas daudz svarīgas debats, kas norisinās norisinās šajā pašā laikā un kas pilnīgi noteikti ietekmēs visu šo politisko kontekstu, kontekstu budžeta pieņemšanas gaitā. Bet šīm debatēm, jāsaka, ir citas vietas, cita laika, tieši tā kā Ferma kungs teica, Sura komiteja strādā pie šīs ilgtermiņa vīzijas. Un, protams, tur būs jāpiemina tāda lieta, ka līdzekļu izmantošana, absorpcijas spēja, dalība valsts iesaistīšanās. Uh, Tie visi ir ļoti svarīgi jautājumi, bet mūsu galvenā problēma eh, šobrīd ir panākt, ka 2012. gada budžets ir veiksmīgs un ka mēs vispār varam tādu apstiprināt nenodzim. Tas būs ļoti svarīgs budžets, eh, jo tas ir gads, kas nāks tagad pēc, eh, kas būs priekšpēdējais gads finanšu perspektīvas ietvaros. 2012. gada budžets būs ļoti taupīgs budžets, pilnīgi noteikti ļoti liels spiediens uz to tiek izdarīts jo, nu, ir tikai tik daudz līdzekļu, kas ir pieejami, un tāpēc vēlos, lai kolēģi būtu arī tādi realistiski savās idejās un domās. Pirmais, ko mums vajadzētu apskatīt, ir izmēģinājumi projektu un sagatavošanās darbības. Un šajā jomā es gribētu jums lūgt, kolēģi, izanalizēt to ietekmi, kā, kāda būs e, projektiem un darbībām, kas jau šobrīd tiek uzsāktas, jo e, visas tās rezerves, kas izmēģinājuma projektos paredzēts, tās ir ļoti nelielas. E, Un līdz ar to jāļauj varbūt nevaram vēl vairāk samazināt šīs rezerves, ja varbūt varam tā samazināt, lai tā būtu vēl mazāk. Nu, katrā ziņā jādomā par to, vai šie projekti ir tad pašā darba kārtības priekšgalā, prioritātēvējā priekšgalā šai komitejai. Kādas ir šīs komitejas prioritātes 2012. gadam? Un, un Tādā veidā vajadzētu virzīt šīs debatas, tā lai ir skaidrs prioritātes attiecībā uz izmēģinājumu projektiem un sagatavošanās darbībām. Un, protams, nu, tad, kad saņemsim no komisijas skaitļus, tad tālāk spridīsim arī par tiem. Pirmie dokumenti ar skaitļiem tiks iegūti jau pavisam drīz, un līdz ar to tad diskusijas varēs attiecīgi arī turpināties. Paldies, saka priekšsādātājs. Nākamais darba kārtības jautājums kas izriet tālāk no šīm lūg diskusijām par Eiropas Savienības lomu multinacionālās organizācijās. Mums ir eh, paredzēts eh, punkts, kas saistīts ar kaimiņattiecību politiku, respektīvi punkts, kur runāsim ar padomi un um, citiem. Tātad šeit runās par apvienoto nāciju organizācijas ģenerālo asambleju. Dokuments jums ir izsniegts, par to ir jau daudz diskutēts darba grupās. Un, nu, kopā, kopsavilkuma sniegšanai došu, vārdam, lam, došu vārdu Lamsdorf kungam, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, un jūs jau pareizi sacījāt, ka mēs uh, ANO darba grupā jau pirmoreiz izdiskutējām šo jautājumu. Nu, te, tāds vairāk tehnisks dabas darbs bija. Mums mums bija nedaudz jāsīsina teksts, bet es domāju, ka būtiskāko jūs tekstā atradīsiet. Tie kolēģi, kas šo te procesu vēl nav tā iepazinuši, šeit runa par eh, rekomendāciju padomēji attiecībā uz to, kādas prioritātes mums būtu jānosaka ANO 66. Eh, ģenerālās asamblējas 65. Um, eh, sēdē mēs tikāmies, nu, AFE delegācija devās uz, uz Ņujorku, kur mēs ar, arī dzirdējām, kāda ir tie galvenie izaicinājumi un kādas ir galvenās eh, prioritātes mūsu pārstāvjiem. Un šāds vizītes notiek regulāri, un eh, tādējā tiek īstenots dialogs no Eiropas parlamenta un eh, dalību valstīm un fondiem programmām un nano ģenerāla sekretariātu. Un es domāju, ka šāds dialogs ir ļoti saprātīgs un uh, šāds tikšanās ir ļoti noderīgas. Tas, cik svarīgi ir ANO, es domāju, ka tas man šeit nav jāatkārto, to mēs visi, par to mēs visi esam viensprātis. Prioritātes šajā te ziņojumā gan ir dažāds, jo, protams, ANO ir uh, liela un ļoti sarežģīta organizācija ar uh, ļoti daudziem izaicinājumiem. Nu, kāds ir prioritāte šajā gadā? Kā Eiropas parlamenta mūs īpaši interesē tas, kā mūsu izpildu vara var īstenot ANO lomu, uh, Eiropas Savienības lomu ANO ietvaros attiecībā uz miera uh, veidošanu un krīžu pārvaldību mēs esam izteikuši dažādas priekšlikumus, un tāpat arī attiecībā uz cilvēktiesībām te ir daži priekšlikumi. Šajā te dokumentā ir mm, tā divi iemesli dēļ diezgan īsi noformulēti. Teksti pirmkārt mums bija ierobežot, ierobežots lapskaits, un nu, otrkārt runājot Par attīstības sadarbību mēs esam eh, diezgan maz uzrakstījuši, tādēļ, ka tradicionāli te ir laba sadarbība, nu, kas, protams, turpināsies arī šogad. Te mēs sagaidām arī attīstības eh, palīdzības komitejas viedokli, ko mēs tad arī iestrādāsim savā dokumentā. <clears throat> Tālāk, eh, it īpaši ņemot vērā to, ka pie pirmā mēģinājuma panākt, panākt eh, pilntiesīgu dalību no ģenerālajā asamblējā mēs saskārāmies ar eh, tādu skepsi. Mēs domājam, ka te ir nepieciešams eh, panākt, lai mūsu ietekme būtu redzamāka, efektīvāka un tā tālāk. Te ir runa arī par to, kāda būs tad tie izējas punkti mums kā Eiropas Savienībai, apvienotajās nācijās. Tas ir ļoti būtiski, un to mēs arī šeit esam norādījuši. Uh, Ļoti būtiski ir arī izteikšanās tiesības ārā ģenerālajā asamblējā, kā varēs izteikties augstā pārstāve drošības jautājumos, komisijas pārstāve, un es domāju, ka tas viss ir ļoti būtiski. Otrā daļa šeit ir runa par uh, mieru un drošību. Te ir runa par tādu, tādu operatīvāku pieeju, jautājumā par aizsardzības atbildību, un to es jau esmu uzsvērs iepriekš. Mēs esam izveidojuši, mēs darba grupā esam secinājuši, ka šajā te ziņojumā vēl vajadzētu uzsvērt šo jautājumu vēl vairāk, un es esmu priecīgs, ka darba grupā mēs pie tāda rezultāta arī esam nonākuši. ANO drošības padomas rezolūcija no 24. februāra par Lībiju. 26. februāra pirmo reizi um, arī piemin šo te uh, aiz, pienākumu aizsargāt. Un pirmo reizi šis jēdziens ir iekļauts formālā ANO drošības padomas dokumentā un attiecināts uz aktuālu krīzes situāciju. Un es domāju, ka tas ir ļoti būtisks solis starptautisko tiesību ziņā mēs vienmēr esam pieprasījuši, lai šis jēdziens tiktu attīstīts tālāk, un es domāju, ka tādējādi mēs esam nonākuši uz tādu ļoti labu ceļu. Otrais punkts, kas ir būtiski attiecībā uz mieru un drošību, ir tāda visaptveroša mieru veidošanas stratēģija. Mums ir nepieciešama integrēta un vispārīga pieeja, lielākas sinerģijas starp mieru uzturēšanu no vienas puses un mieru veidošanu un attīstības sadarbību no otras puses. Un tāpēc miera veidošanas komisijas uh, izveida ļoti būtisks solis. Es domāju, un es domāju, ka ir jāstiprina šī te pieeja caur ANO drošības padomi, bet eh, tie cilvēki, kas, ir, kas zina ANO sistēmu, apzinās, cik ļoti grūti ir kaut ko iekustināt Eiropas Savienībā, jo dažkārt ir grūti vienoties par kaut ko, bet ANO ietvaros dažkārt tas ir vēl sarežģītāk. Un šeit ir runa tiešām par tādu ļoti būtisku un inovatīvu jautājumu, tāpēc es ceru, ka te izdosies to panākt. Uh, Kas attiecas uz sadarbību ar citiem, manuprāt, ir būtiski nodrošināt koordinēšanas, uzlabot koordinēšanu starp dažādiem reģionālajiem spēlētājiem, te ir runa arī par ANO, Eiropas Savienību un Āfrikas Savienību, un varbūt sarunu gaitā es vēl varētu arī pieminēt par dažādas pārreģionālās uh, organizācijas, piemēram, Gvinējā es ar Ekovās gūtu tādu ļoti pozitīvu pieredzi, un tas viss man vieš cerības, un es domāju, ka to vajadzētu vēl tikai pastiprināt aizvien vairāk. Kas attiecas uz atbruņošanos un kodola atbruņošanos, 2010. gadā notika konference par uh, kodola atbruņošanos, un tas arī, te, te tiek pieminēta arī šīs te konferences rezultāti, tāpēc mēs runājam par cīņu pret terorismu, tas darba grupā te tika mm, izteikti daži ļoti konstruktīvi priekšlikumi, tos jūs atradīsiet arī tekstā. Runājot par eh, cilvēktiesību jautājumu, šeit ir runa par eh, dažādiem institucionālajiem jautājumiem, piemēram, jautājumu par to, kā cilvēktiesības varētu tikt risinātas arī mm, ANO ģenerāla asamblējā kā var uzlabot šo te situāciju un uh, kā var uzlabot arī, piemēram, vēlēšanu procesus. ANO ģenerāla asamblējā būtībā Lībija tika, nu, vienkārši runājot, izmesta no šīs pavalsts pēc, pēc tam, kad, kad Dafī sāk šaut uz saviem iedzīvotājiem. Es domāju, ka, manuprāt, Lībiju vispār nevajadzēja šajā te cilvēktiesību padomē uzņemt. Uh, Un nu, tā kā es domāju, ka vēlēšanas ir tas jautājums, kas mums ir ļoti nozīmīgs. Domāju, nākotnē tā temata, te, tematiskie jautājumi, piemēram, nāvisoda atcelšana, cīņa pret spīdzināšanu, bērnu tiesība aizsardzība, tāpat arī nu, sieviešu aizsardzība ir ļoti būtiski jautājumi. Es esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, tad, kad sāksies diskusijas, tīpaši attiecībā uz uh, ANO attieksmi pret G formācijām, G8, G20 un tā tālāk. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks jautājums. Un tagad es būšu priecīgs uzklausīt jūsu komentārus un um, nepacietību gaidu diskusiju. Paldies! Merci, merci. Paldies, priekšsādātājs Predeskungs tālāk. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș... Lielas paldies, priekšsādātājs. Pirmām kārtām gribu teikt paldies Lamsdorf kungam par ļoti produktīvu pirmo viedokļu apmaiņu kas mums jau ir notikusi par šo rezolūcijas projektu. Lamdara kungs bija gana laipns un iepazīstināja, iekļāva savā tekstā arī daļu no maniem ierosinājumiem, un tomēr man vēl joprojām gribētos tom izteikt vēl pāris grozījumus, ierosināt pāris grozījumus. Nu, varbūt trīs, četrus um, no jautājumiem, ko skat par nozīmīgiem, arī minēšu šīs diskusijas kontekstā. kontekstā. Pirmām kārtām Domāju, ka mums vajadzētu ieviest domu par Eiropas Savienības klātbūtni, stiprināt, spēcināt klātbūtni ANO struktūrās, un to varētu darot, nododot vienu un to pašu vēstījumu, bet varbūt pat izmantojot dažādas, vairākas balsis, lai to darītu, jo Eiropas Savienības pārstāvi var vērsties, var izteikties ANO tikai tajo, tajos brīžos, kad dalību valsts ir noteikuši savu nostāju un to jau ir pauduši. Nu tad izmantosim šo iespēju, izmantosim šīs dalību valstu balsis. Otram kārtam, man liekas, ka ir svarīgi uzsvērt, cik ļoti nepieciešams balsošanas procedūras cilvēku tiesību padomē padarīt par, nu, tā teikt, konkurētspējīgākām. Jo kas, noris, kas notiek šobrīd? Šobrīd sākotnēji izveidotie grupējumi e, turpina darboties, un e, tie balso, protams, par konkrētiem kandidātiem. Es domāju, ka ir jābūt tādiem konkurentspējīgākiem, vajadzētu atbalstīt pareizos kandidātus. Tieši, kad runājam par cilvēktiesību padomus dalību valstīm. Otram kārtam vajadzētu atrisināt šo arvien pieaug, jautājumu par arvien pieaugošo plaisu starp eh, valstīm, kad tās pieņem balsojums, eh, kad tās izdara balsojums cilvēktiesību komitejā. Ziņojuma projektā mēs varētu, piemēram, teikt, ka uh, Eiropas Savienība būt, dod būtiski ieguldījumu ANO budžetā, gadu galā tas ir vairāk par 38% no ANO budžeta, un ar šo ieguldījumu mums vajadzētu saņemt arī vairāk atbildības. Tas nes līdz šo atbildību. Papildus šīm domām, jāsaka, man vēl ir doma arī iesniegt vēl citus grozījumus, bet mm, kopumā tomēr gribu pateikties Lamsdor kungam par visu paveikto. Merci, Leinen. Paldies, Lainen kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties Aleksandram Lamsdorfam par tādu izsvērtu ziņojumu, kur viņš mums ir iesniedzis. Mums jau darba grupā bija izdevība apspriest šo dokumentu. Arī es uzskatu, ka pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās Eiropas Savienība vai ir jākļūst par spēlētāju pasaules politikā, un es domāju, ka ANO mēs varam rast atbalstu šādai virzībai, un uh, Lamsdorf kungs jau uzsvēra, ka ir nepieciešams, lai Eiropas Savienībai būtu savas valsts tiesībā no drošības padomē, tāpat arī cilvēktiesību komitejā. Un uh, ir nepieciešams nodrošināt to, lai mums būtu arī laba sadarbība ar uh, pārstāvjiem Ņujorkā. Uh, ja mēs paraugamies uz rezolūciju par Lībiju, tad uh, tas mums neizdevās. Eiropas Savienība nebija viens prāts noskaņota un šis teksts izgāzās. Es domāju, ka arī attiecībā uz G8 un G20 arī ir, arī te ir pareizi, lai Eiropas Savienībā būtu lielāka redzamība, bet, Eiropas, bet ANO tomēr vajadzētu arī turpmāk būt šeit galvenajai institūcijai attiecībā uz uh, globālo uh, sabiedrību. Un es domāju, ka vajadzētu arī radīt saiknes starp G8 un G20 tām debatēm, kas notiek G8, uh, G20 un ANO ietvaros. Runājot par mieru veidošanu stratēģiju, uh, Mēs zinām, ka, piemēram, nabadzība un vidas sagraušana ļoti bieži noved pie kara, un tāpēc ir jārisina šī problēma, ir jāīsteno konsekventa politika krīzes reģionos visā pasaulē tā, lai mēs pēc iespējas varētu parūpēties par krīžu profilaksi un izvairīties no krīzēm. Uh, ar, piemēram, attīstības politikas starpniecību, ar um, vidas aizsardzību, kas ir ļoti būtisks komponentes. Es esmu priecīgs, ka šeit ir iekļaut arī nodaļa par Eiropas Savienību un Āfrikas Savienību, jo tas ir mūsu kaimiņu kontinents, un um, attiecībā uz Āfriku varbūt varētu vēl piebilst, ka ANO šobrīd vairāk ārkārtīgi ir jāstrādā tieši pie Ziemeļāfrikas jautājuma, nu, bet varbūt, ka vajadzētu te vēl šo to papildināt. Es redzu, ka cīņa pret terorismu, protams, tāpat kā iepriekš, ir ļoti būtisks temats. Te tiek uh, uzsvērta sadarbība ar Amerikas Savienotajām valstīm, tas ir skaidrs. Nu, bet kāpēc te nepieminēt arī Krieviju? Uh, Ir vairākas valsts, kurām ir problēmas ar teroristiem, un, nu, varbūt labāk tiešām pievie, pie, pie, minēt vairākas no tām. Kā vides komitejas eh, priekšsēdētājiem, man, protams, ir arī ļoti būtiski šie te vidas jautājumi. COP 16 līdz COP 17. Tas ir ļoti būtisks punkts arī ANO konvencijā. Eiropas Savienībai vajadzētu spēlēt svarīgāku lomu nekā līdz šim. Mēs nedrīkstam kļūt uh, slinki un, un tāpēc es domāju, ka 2050. gada ceļa karta, kuru ir ierosinājusi komisija, ir uh, tāds ļoti labs risinājums un varbūt, ka mēs to te varētu arī pieminēt. Nu, vēl īsumā, es biju domājis, Lamsdorf kungs, ka mēs varētu vēlreiz arī stiprināt um, ANO uh, tribunālu lomu. Un tagad pirmo reizi ASV ir arī nolēmusi iesniegt uh, lietu šajā te tiesā, lai gan līdz šim tas uh, tā bija tā kā nolieguši šīs tiesas esamību. Un es domāju, ka šo te ANO tribunālu varētu vēl paplašināt, ja mēs, piemēram, paraugamies par, uz e, juridisko vakumu, kas ir attiecībā uz dažādām dabas katastrofām, kur nevar atrast e, nekādu risinājumu, tad varbūt, ka varētu, nu, varbūt nevajadzētu veidot uzreiz vēl vienu jaunu tribunālu, kas nodarbotos tieši ar vidas jautājumiem, varbūt varētu esošā tribunāla ietvaros risināt arī šāds jautājums. Nu, labi. Gadrīz pēdējais punkts. Aleksandrs Lansdarbs, kā vieno pēdējo punktu, punktiem uz, uzsvēra Eiropas parlamentu labāk iesaist. Es domāju, ka tā ir struktūrāla kļūda, ka valdības vienas pašas un pilsonisko sabiedrību daļēji tiek pārstāvēta, bet eh, savukārt pilsoņu pārstāvi parlamenti nav šeit nekādā veidā pārstāvēti. Es, protams, atbalstu šo punktu, bet es gribētu to vēl papildināt. Uh, jo parlamentiem vajadzētu tā reālāk iesaistīties, jo es domāju, ka parlamenti nākotnē vajadzētu iegūt arī tādu labāku pārstāvniecību. IPU ir novērotājs, es domāju, ka IPU ir ļoti laba institūcija, bet vai tiešām parlamenti ir novērotāji? Es domāju, ka ilgtermiņā uh, šāds novērotāja status neatbalsta, neatbilst nu, tai idejai, ka parlamenti ir pilsoņu ievēlēts organismus, un es domāju, ka mums ir vismaz jāuzsāk debatas par eh, parlamentāru sapulci ANO sistēmas ietvaros, līdzīgi kā ir šāda te sapulce Eiropas kopienā, kā tā bija, un kā, teiksim, desmit gadu, gadu desmitu gaitā no tā izaudzis Eiropas parlaments. Liels paldies, mēs atbalstam šo te ziņojumu un mēs arī to vēl gatavojamies nedaudz papildināt. Paldies! Merci! Paldies, saka priekšādātājs! Labi, Lašmīlis kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Es arī vēlos pievienoties pateicības vārdiem Lamsdorf kungam. Šis ziņojums ir ļoti labs, un mēs balsosim par to. Es neatkārtošu to, kas te izskanēja jau par Eiropas Savienības būtisko nozīmi ANO sistēmā. Es gribētu runāt tikai par dažiem punktiem, attiecībā uz kuriem mēs iesniegsim grozījumus. Kas attiecas uz kodola atbruņošanos, L punkts. Tur ir tā ļoti īsi aprakstīts, kā būtu jāizriet no NPT, un es domāju, ka vajadzētu skaidru un gaišu pateikt, ka mums ir eh, ļoti drīz jānonāk pie atbruņošanās eh, procesa, kas būtu tāds eh, tiešām veiksmīgs. Es nes, ne, nevaru tagad jums iesniegt nekādu konkrētu formulējumu. Tad vēl runājot par terorismu apkarošanu, mūsu viedoklis ir atšķirīgs, jo tas, ka mēs te konkrēti norādam, ka ir jāstrādā, jāsadarbojas ar Amerikas Savienotajām valstīm, ir pareizi, bet F punktā, kur ir teikts, ka mēs atbalstām tos centienus cīnīties pret terorismu, kas ir saskaņā ar cilvēktiesību principiem, tad jāsaka, diemžēl ASV prezidents šī gada laikā ir paziņojis, ka viņš eh, nu, aizstāvēs arī turpmāk tādu politiku, ka cilvēki tiek apcietināti un netiek paziņots, kāpēc viņi tiek apcietināti. Un mēs domājam, ka te ir zinām pretruna, un tāpēc mēs gribētu lūgt nenosaukt nevienu konkrētu valsti. Attiecībā uz šo punktu mēs gribētu ierosināt vēlreiz izklāstīt to problemātiku, ka ANO sarak, es, rīcībā esošie saraksti par teroristiem tomēr būtu jāizvērtē, jo mēs īsti nezinām, kādā veidā cilvēki tiek iekļaut šajos sarakstos, un tas, kas jau ir zināms, ir tas, ka šie saraksti reti tiek izmantoti, lai apkarotu terorismu. Es saprotu, ka jūs sacījāt, ka jums bija šis teksts būtiski jāsaīsina un uh, Protams, tas ir sarežģīti, ņemot vērā, cik daudz ir dažādi ierosinājumi kaut vai par cilvēktiesību jomu. Bet es gribētu lūgt paplašināt punktu par cilvēktiesībām, tas ir ārpunkts. Tur jūs eh, kā vienu no prasībām pieminat spīdzināšanas apkarošanu. Es domāju, ka vajadzētu to paplašināt, un eh, kā to darījām arī pagājušā gada rezolūciju un uh, uzsvērt vēlreiz šo cīņu pret spīdzināšanu, tādēļ, ka šī cīņa, diemžēl, nenorisinās tik veiksmīgi, kā vajadzētu, un dažas valsts neuzsver, ne, neuztver tā nozīme pietiekami. Pie cilvēktiesību jautājumiem būtu jāpiemina arī vides, tādēļ vai tēvas vides bēgļu jautājums, Es nezinu, vai tur vajadzētu atsevišķu konvenciju, bet jāpadomā, kādā veidā to aptvert eh, starptautisko tiesību kontekstā. Tātad runā tieši par šiem bēg, bēgļiem. Nu, vai nu vajadzētu iesniegt grozījumu attiecībā uz cilvēktiesībām, vai arī punktā par klimata izmaiņām. Un runājot par gala rekomendācijām, es domāju, ka formulējums, ka būtu jāuzsāk debates un jāveicina debates, uh, Tāpat jārunā arī par parlamentu lomu ANO kontekstā. Mm, es nezinu, vai ar to pietiek, jo šīs debats varbūt ir pāragras un tādas strīdīgas. Es domāju, ka te vajadzētu tiešām padomāt arī par to, kādā veidā šie parlamenti varētu tik pārstāvēt. Paldies! Merci, monsieur Milanmon. Paldies, Milanmon, kungs tālāk. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Iek sākumā gribētu pateikties Lamsdorfa kungam par ziņojumu un e, ļoti grūti ņemt vērā šo plašo tematiku. E, skatīt šo jautājumu ar esošiem ierobežojumiem, un tāpēc e, referentam ir jārod ļoti sarežģīts līdzsvars dažkārt, lai varētu iekļauties šajos ļoti ierobežojošajos eh, ierobežojumos, ja es tā drīkst teikt. Mēs par šo tēmu esam eh, runājuši darba grupā, bet es gribētu sniegt dažus komentārus, ļoti īsus. Pirmkārt, Lamsdorkungs jau to zina, es gribētu, lai atsauce uz drošības padomi un jaunu locekļu iekļaušanu eh, būtu Eh, būtu skatīta kā vai nu pastāvīgu, vai nepastāvīgu locekļu, jo šeit mēs redzam tādu se semipastāvīgu iedzienu. Tālāk par terorismu, eh, uz terorismu attiecināmo punktu. Šeit man nekāda iebilduma nav, mēs domājam, ka šī cīņa ir ārkārtīgi būtiska, taču es gribētu, lai īpaši tiktu pieminētas uh, Eh, sarunas par to, ko mēs saucam trešo konvenciju cīņā pret terorismu, jeb globālo konvenciju. Kā jūs zināt, ka sarunas šeit jau notiek pietiekami ilgus gadus, un es gribētu, lai būtu eksplicīti atsauc uz nepieciešamību šīs sarunas eh, novest līdz galam un pabeigt. Trešais punkts par nepieciešamību Uh, atsaukties uz devi, rezolūcijām 1972 un 73, uh, kas ir ļoti nozīmīgas. Ceturtais punkts - nelielas, neliela detaļa. Tad, kad mēs runājam par to, ka nepieciešams mazināt uh, iekšējo konsultāciju uzsvaru. Es nezinu, vai to nevarētu nepareizi interpretēt, ko nozīmē šis iekšējais konsultācijas. Un es. Uh, Es atsaucos šeit uz punktu 1a, samazinot uzsvaru uz iekšējām e, konsultācijām e, šajos jautājumos. Man šķiet, ka Lansdorf kungs man seko šīs konsultācijas, turklāt e, ņemot vērā pēdējo sanāksmi, norāda, ka nav Eh, vienbalsības starp četrām dalībvalstīm, kas ietilps drošības eh, padome. Es gribētu tomēr uzstāt, ka šādām konsultācijām ir jānotiek. Tālāk atsauce uz apvienotiem nācijiem, kā vienīgo leģitīmo struktūru globālai darbībai. Mēs visi eh, piekrītam, ka šī, šī struktūra ir leģitīma, bet sacīt, ka vienīgā uh, Es nezinu, vai citi nav leģitīmi, tie ir neformāli, bet teikt, ka tie nav leģitīmi, es nezinu. Es negribētu, lai šeit būtu iekļauts apzīmējums angļu valodā only vienīgais. Man tas šķiet pārspīlēts. Tālāk atsauc uz Āfrikas Savienību, ņemot vērā pašreizējo lietu stāvokli. Es eh, domāju, ka, ja mēs runājam par kādu vēl reģionālu organizāciju, būtu jāatsaucas uz, uz Arābu e, līgu. Bet e, tas būtu no manas puses gandrīz viss. Es iesniegšu dažus sīkus grozījumus, bet es gribu apsveikt Lamsdorfa kungu par paveikto darbu. Paldies! Paldies! Informatīvs paziņojums debates, kas ir paredzētas par Turciju nenotiks. Helēna Flotre nebūs pieejama no viņas gribas neatkarīga apstākļu dēļ. Muņīsas kundze, paldies priekšsēdētāji, gribu pat apsveikt Lamsdorf kungu par sagatavotajiem ieteikumiem, eh, kas eh, manuprāt, ir ļoti pilnīgi un ņem vērā eh, starptautiskās aktualitātes. Gribu pieminēt pāris tematus, kas, manuprāt, būtu jāiekļau rezolūcijā. Eh, tā ir atsauce uz sievietēm un eh, šeit es gribētu uh, arī, lai būtu atsauce uz uh, finanšu transakciju nodokli kā mehānismu uh, papildus finanšu institūcijām, kā jaunu resursu avotu. Un kā jautājumi, kas tiek apspriest runāt par globālo pārvaldību, un es domāju, ka ļoti nozīmīgas ir um, E, analīze attiecībā uz mieru veidošanu, uz pīzbildīgu un stabilitāti. Un to, e, un Eiropas ārējās darbības dienestu kā nozīmīgu miera veidošanas pīlāru. Un mēs e, nevaram to atstāt bez resursiem nevienā ziņā. Man šeit eh, nav nekādu problēmu ar, par to, ka rekomendācija ir tikai angļu valodā. Es varu šo tēmatu lasīt un apspriest angļu valodā. Es domāju, ka darba eh, formas un elastīgums mūsu komitejā dažkārt pieprasa to, ka mēs eh, dažkārt dažkārt mums ir kaut kas jāupurē no reglamenta pieprasītā, lai mēs varētu strādāt raiti un glūdī. Katrā ziņā esmu gandarīta, ka nav nekādu grūtību, kad eh, dokuments, lai gan viņš ir tikai angļu valodā, neviens pret to neiebilst. Paldies. Eh, Kreisdorfer kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģis Aleksandrs Lamsdorfs mums ir um, iesniedzis ļoti labu dokumentu, tas man ir jāsaka, un man, es negribu atkārtot visu to, ko visi jau teica, tādēļ ietaupīsim arī laiku. Man ļoti būtisks viens punkts attiecībā uz terorismu apkarošanu. Kolēģi Lohvīlāra jau teica, ka te nevajadzētu nevienu valstu atsevišķi nosaukt. Es gan domāju, ka vajadzētu gan ASV, gan Krieviju iekļaut, jo ASV jau daudzus gadus uh, ir mm, rādījusi, kā cīnīties pret terorismu, dažkārt ar ļoti pareizajām metodēm, citreiz ar tādām galīgi nepareizām metodēm. Un eh, es eh, negribētu varbūt te kaut kā īpaši norādīt, kāpēc ASV vai Krievija būtu jāpie, jā, jānorāda, bet aizvien vairāk tiek slēgt arī divpusēji līgumi par dažādiem uh, gan gaisa satiksmes vai bankas datu nodošanu. Es domāju, ka te būtu būtiski arī nonākt pie tāda pasaules mēroga risinājuma, tīpaši attiecībā uz uh, gaisa satiksmi, bet visā citādi es piekrītu gandrīz visam, kas šeit ir, un gal galā mēs jau te nerakstām grāmatu, mums ir jā, jā, jāraksta viss tas īsi un kodolīgi, lai, mēs, lai tas būtu saprotams arī citiem nevajadzētu šeit iekļaut pilnīgi visus punktus, kas ir uh, būtiski, jākoncentrēs tikai uz pašu svarīgāko. Paldies. Paldies, Prodīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties Lamsdorf kungam par ieguldīto darbu. Pavisam īsi es gribētu paturpināt Lohbīlers kundzes teikto par uh, vidas bēgļiem vai klimata bēgļiem. Es domāju, ka mums vajadzētu tiešām atzīt, ka šie cilvēki ir, ir tiesīgi, ka viņiem ir zināmas tiesības. Mums ir jāsaprot, ka klimata bēgļiem ir arī savas tiesības un ap cilvēktiesība apakškomitejā mēs reiz runājām par šo jautājumu, proti par bēgļiem, kas ir uh, devušies bēgļu gaitā saistībā ar klimatu izmaiņām. Pēdējā Lamsdarba dokumenta daļā, kur, kur ir runa par klimatu izmaiņām, te ir ļoti skaidrs formulējums, no kur izriet, ka mums debatēs ir uh, jāpievērš uzmanība tieši taisnīguma jautājumam saistībā ar klimata izmaiņām, un mēs esam tā rīkojušies arī Eiropas parlamentā. Tas nozīmē, ka mums ir uh, Balī deklarācija par atsevišķu jāpār, jāpārvērš darbos. Tā ir jāpievēršas un uh, tas ir jāpatur par tādu centrālo punktu mūsu debatēs, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim atrisināt jautājumu saistībā ar starptautisko disciplīnu. Uh, un starptautisko kontroli un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu samazināšanu. Nesenais priekšlikums komisija attiecībā uz 2050. Uh, gada ceļakārti un uh, kur, kas pārēdz līdz 2050. gadam samazināt uh, oglekļa izplūdes un pārēj, teiksim, uz vairāk atjaunīgo resursu izmantošanu. Uh, kas varētu palīdzēt samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas. Mēs zinām, ka šajā ceļa kartē ir skaitļi 18 līdz 20 procenti. Nu, bet tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam izdarīt vienpusē, un ja tas tā ir, tad viss šis te jautājums par uh, emisiju tirdzniecības sistēmas izveidi un jaunu Kyoto protokolu tiek apšaubīts, ja reiz to visu var vienpusēji risināt. Tā kā, ja mēs atsaucamies uz komisijas priekšlikumu, tad ir jāizdara arī loģiski secinājumi par to, jo tā vietā, lai ja izveidot jaunu emisiju tirzniecības sistēmu, mēs varētu vienpusē to risināt, piemēram, noteikt robežu uz mūsu robežām, nu, noteikt nodokli un uh, tiem, kas šo disciplīnu neievēro. Un vēl pēdējais komentārs. Ja, jūs, ja mēs gatavojamies reformēt ANO, mums ir jāreformē arī ģenerālā asamblēja Tur ir pārstāv, tāpēc es domāju, ka ģenerālajā asamblējā būtu jāpārstāv nacionālai parlamenti, jo tikai tādējādi mēs varēsim demokratizēt šo te starptautisko fórumu. Un tā viss kontekstā G20, G8, tās ir grupas, kas var uzņemties iniciatīvu. Es domāju, ka viņiem vajadzētu tālāk šīs idejas izplatīt idejās, eh, starptautiskajos fórumos un visādās asamblējās, kas darbojas ANO paspārnē. Paldies! Paldies, Gimares kungs! Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzteikt šīs te rekomendācijas attiecībā uz gaidāmo 65. ģenerālo asambleju. padomei ņems vērā šo te dokumentu. Lamsdorf kungs ir arī ticis, uh, ir uzaicināts aprīlī mūs uzrunāt, un, protams, ka tad šo dialogu varēs turpināt. Pagaidām ir pāragri teikt, kas uh, būs iekļauts ANO priorit Eiropas Savienības prioritāšu sarakstā attiecībā 65. ģenerālo asamblēju, bet uh, es domāju, ka Te būs tādi ļoti konkrēti temati, konkrētas prioritātes, kas ir sasaistīts ar dažādiem aktuālajiem notikumiem, kas būs aktuāli tajā brīdī. Un tad pagājušajā gadā mums izdevās uh, šo tekstu tā sakārtot, un šogad es domāju, ka mēs uh, arī varēsim šo te, šīs te prioritātes attiecīgi noteikt. Arējās rīcības dienests jau tagad ir palīdzējis panākt Eiropas Savienību. ANO ietvaros ir labāk redzama un darbojas konsekventāk. Protams, ir ļoti būtiski, lai mēs panāktu, ka ANO ģenerālajā asamblējā tiek pieņemta uh, šī te rezolūcija un Eiropas Savienība runātu dalību valstu vārdā vispārīgajās debatēs. Uh, Mēs esam priecīgi, ka Eiropas parlaments ir sniedzis plašu atbalstu šai kampaņai un iesaistījies darbā, gatavojoties ģenerālajai asamblējai. Un mēs esam gatavi jūs arī informēt par notiekošo. Ir pieņemts lēmums formāli iesniegt rezolūcijas priekšlikumu Ņujorkā, un pēc tam, kad viss šis darbs būs paveikts. Pie šīs kampaņas, tīpaši kopš septembra, kad ir skaidrs, ka mēs tiešām vēlamies panākt šīs rezolūcijas un lēmumu pieņemšanu. Tajā pašā laikā ir ļoti būtiski, lai mēs turpinātu demonstrēt to, ka mēs esam ļoti apņēmīgi šajā ziņā. Un mēs tagad gatavojamies šīs kampaņas tādai noslēguma izšķirošajai fāzei, un tad raudzīsimies, kad būtu jā, jāsāk tiešām reāli rīkoties. Paldies! Merci, <clears throat> Lansdorf. Paldies Lamsdorf kungam noslēguma vārdiem. Paldies, paldies arī par daudziem konstruktīvajiem komentāriem. Pārēkšu uz angļu valodu, jo manas noslēguma piezīmes ir angļu valodā. Paldies visiem, kas izteicās. Paldies ārējiem rīcības dienestam. Domāju, ka mums ir bijis lielisks sadarbības un komunikācijas iespējas šai ziņā. Uh, Un pilnīgi noteikti domāju, ka pēdējo gadu laikā šis process ir īpaši uzlabojies. Domāju, ka tas ir ļoti liederīgi. Apsveicu jūs arī ar šo lēmumu iesniegt rezolūcijas projektu pavisam formāli un, nu, turu īkšķus, lai tas tā arī izdotos. Un domāju, ka runāju, ka to saka arī visu savu kolēģu vārdā pieminēšu tikai pāris lietas. Nu, viena tāda vispārīga rakstura piezīme, un tā ir nedaudz saistīta ar to, ko teica mūsu kolēģis Prodī par klimatu pārmaiņām kad runājam sarunas par klimatu pārmaiņām, tad jautājums tik daudz un saistīts ne ar to, kāds ir juridiskais saturs šai sarunās, bet gan kāda ir ANO loma. Un es domāju, tas sarunās jāpaturprātā. Tā ir vienīgā organizācija, kam ir leģimi, leģitimitāte šādā globālas lomas kontekstā. Tāpēc šis vārds vienīgais. Uh, Un turklāt, nu, dažādu garu apsvērumu dēļ mēs nevaram iedziļināties pavisam detalizēti šajos jautājumos, kas vispārīgi runājot ir citu komiteju kompetencē. Mēs vienkārši vēlamies pārliecināties, ka šis process tomēr ir gana uh, reprezentatīvs attiecībā uz mūsu viedokļiem un mūsu izjūtām par šo procesu. Un šim procesam tātad tomēr jāpaliek e, ano paspārnē. Vēl pāris jautājumu, kas tika minēti Varu ar prieku teikt, ka mm, sieviešu tiesības tiek pieminētas šeit. Tā ir tāda jauna struktūra, kas tiks veidota. Un e, es ierosinu, ka visi varētu arī apmeklēt šo. Mums būs ļoti interesanta e, sanāksme ar šo sievieti. Viņa ir vienkārši fascinējoša personība. Un viņai šai kontekstā ir arī pilnīgi jauna loma par finanšu transakciju nodokli, nu jā, tas ir eh, jautājums, par ko šeit kaismīgas debases risinās, un par to, protams, būs vēl arī balsojums un tam līdzīgi. Tālāk jautājums par pretterorismu pasākumiem un ASV pieminēšanu. Man atsevišķi eh, kritika tika izteikta par to, kāpēc mēs pieņemam lūk tieši ASV. Nu, pirmām kārtām Tas bija tieši tajā brīdī, kad, 2000, eh, kad notika šis eh, drausmīgais 11. septembris. Tas ir tāds kā piemiņas pasākums, tāpēc tiek pieminēts viss šis jautājums. Un ASV cilvēktiesība aizsardzība ir, nu, tiek varbūt nedaudz komplementēta tajā brīdī, kad viņi cīnās pret terorismu. Uh, Un eh, neviena no šīm sistēmām nenoliedzami nav perfekta, bet ņemot vērā šo kopējo noskaņu, tad, ja mēs minam Krieviju kā, kā pretstatu, nu es nezinu, nu Krievijā mēs varam pārliecināti, ka cilvēktiesību situācija simtreiz sliktāk nekā ASV, un es nezinu, vai mēs gribam šeit tagad iemest visā šajā iekšā arī vēl ir Krievijas vārdu. Un tādējādi, nu, pievērsties Krievijas pretterorisma um, institūcijām. Nu, mēs, protams, varam apspriest visu šīs detaļas, un to arī darīsim darba grupā. Ja mēs pieminam ASV un Krieviju, tad jau citi atkal pamatot gribēs, lai tiek minēta arī vēl citas valsts, piemēram, Indijā, saramies uh, eh, Mumbaju vai Filipīnas ar viņu terorisma aktiem, ko viņi piedzīvoja. Un, eh, nu, tas varētu vilties bezgalīgi. Bet, nu jā, diskusijām esmu atvērta, un es domāju, to mēs visā vēl arī apspriedīsim. Protams, un to pieminēja Lainenkungs, Mēs runāsim arī par notikumiem Ziemeļāfrikā, par Āfrikas Savienības lomu visā šajā procesā. Šis jautājums eh, būs jāapspriež. Tika minēta arī Arābu līga. Parlamentārajā asamblējā mums būs noteikti kaismīgs debats un arī balsojums, jo tas ir jautājums, kuras, nu, 95% piekrīt Lainenkungam, kad runājam par ANO, eh, tad tomēr atkal ir šī daži 5%, kuras viņam nepiekrīt. Es domāju, ka būtu pārāk vienkāršo teikt, ka, lūk, padarīsim manu par demokrātisku, ievar, ievar, uzaicinot parlamentāriešus no visas pasaules uz Ņujorku. Bet rezultāts būs tikai tāds, ka mēs sēdēsim kopā, piemēram, ar Ziemeļamerikas eh, parlamentāro vai Kubas parlamentāro asambleju, kas nebūtu nav demokrātiski valsts, un šie nav demokrātiski vēlēti deputāti. Piekrīt Lohbīlers, ka kundzei, ka šīs debatas mums ir vajadzīgs, ir varbūt tādi veidi, kā virzīties uz priekšu, un par ko mēs vēl pat nenojaušam, bet jāsaka, šāda veida parlamentāro asambleju iesaistīšana nav īsti pareizs risinājums. Tālāk šie bēgļi, klimata pārmaiņu bēgļi, jā, pilnīgi noteikti tas vienkārši tika izslēgts no teksta, tāpēc, ka bija vajadzīgs tekstu padarīt vēl īsāku, bet mēs varam mēģināt atkal ieviest no jauna. E, Startautiskā klimata pārmaiņas panelis, jā, to varam padarīt par spēcīgāku punktu. SSI grupas pārstāv šeit parlamentā, darbojas tieši Lohbīlers kundzes vadībā, un viņai pilnīgi noteikti līdz ar to ir e, iespējas par to izteikties. Un par virkni citu jautājumu es domāju, ka diskusijas vēl turpināsies. Un tad mēs arī redzēsim, kā, kā to visu pozicionēt, kā tālāk rīkoties. Nu, viens ir skaidrs, vēlamies, lai ārējās rīcības dienas, lai pilnīgi noteikti ir aprīkots ar pietiekami daudz iespējumu instrumentiem. Tajā brīdī, kad mēs Ņujorkā izsakāmies, tas bija diskusijas, par ko, izsanāk, par ko notika diskusijas pagājušajā gadā, par budžeta neutralitāti runājam, runājam par šīm sadarb sadarbības un koordinācijas funkcijām, kas piedara ārējās rīcības. Uh, Eh, dienestam un kas tiek noņemts no rotējošās prezidentūras pleciem. Paldies kolēģiem par visu, ko viņi teica, par laipnajiem vārdiem, ar nepacietību gaidu tālākas diskusijas un arī balsojumu šai komitejā. Turklāt ceru, ka diskusijas turpināsies, protams, arī padomā un pēc tam ANO ģenerāla asamblējā. Merci, monsieur Lambsdorff. Vāms Dārfa kungs, paldies. Divas informācijas grozījuma iesniegšanas termiņš 31. marts. Otrais, eh, otra skatīšana balsošanā komiteja 12. aprīlī. Bez tā norādu, ka Bašreikundze, kurā, kā man. Um, atgādina, ir vadītāji jaunajā apvienotā nāciju struktūrā ANO sievietes. Būs eh, Briselē ceturtdien, viņa piedalīsies FEM komitejas sanāksme no 9 līdz 10, un šī sanāksme eh, tiks paplašināta piedalīties ārlietu komitejas locekļiem, kas vēlas tajā piedalīties. Sēdi beidzam.